lauksainiecības komitejas vadītājs, būšu šodienas sanāksmes vadītājs. Mums būs tādi enerģiski pasākumi, lai mēs varētu ātri virzieties uz priekšu, jo laika nav daudz, bet mēs ļoti gribētu, lai jūs, kā viesi, varētu pēc iespējas lielāku labumu gūt no tā laika, ko pavadam kopā. Sirsnīgi sveicu jūs! Eh, Nacionālo parlamentu tikšanās reizē. Jūs esat klāt parlamentārieši, kas risina tik daudzus jautājumus, kas ir saistīti ar pārtiku, ar lauksaimniecību, ar lauku attīstību. Es jūs visus ļoti sirsnīgi sveicinu. Ļoti atvainojos, ja kaut kas nav noticis, ja kaut kas ir noticis pa ceļam, bet cerams, ka tomēr esat nokļuvuši šeit mierīgi. Jūs zināt, par ko mēs šeit runāsim. Es eh, mēģināšu nerunāt neko lieku bet ir skaidrs, ka nākotnes problēmas attiecībā uz pārtiku, uz citām lietām, tas viss mums ir ļoti svarīgi. Paskatīsimies uz to, kas notiek pēdējo laikā, piemēram, komisāra paziņojums 29. novembrī, 2. maijā. Mēs gaidām uh, finanšu plānu prezentāciju. Ir paredzēts arī likumdošanas uh, iniciatīvas priekšlikumi. Un tad būs arī daudz citas lietas, jūs noteikti zināsiet par visiem šiem jautājumiem, mēs arī visu to pieminēsim. Šodien sirsnīgi sveicu arī mūsu komisāru, komisāru, kas ir saistīts ar mūsu jomu, Hokana kungs. Esam ļoti apmierināti, ka viņš ir klāt, ļoti jauki, kā jau ir pieteikts, klāt ir arī ministrs Parodzanovs, kas ir lauksaimniecības ministrs no prezidējošās valsts. Bulgārija šobrīd ir prezidējošā valsts. Klāt ir arī Jozefs Planka, kas ir Austrijas uh, ilgspējīgās attīstības turisma uh, ministrs. Un nākamā prezidentūra ir Austrijas prezidentūra, tāpēc ļoti labi, ka nākamais prezidentūras pārstāvja jau ir klāt. Un pieminēšu arī Deringa kungu, kas ir no īrijas, un būs arī no Dorfmana kungs, būs arī Agileras kundze, Arī viņa sniegs mums informāciju par savu ziņojumu. Būs, visticamāk, būs arī Jerži Pleva, kas arī piedalīsies diskusijā. Daļa no paneļa diskusijas speciālistiem ir ļoti svarīgi žurnālisti. Un es domāju, ka būs labāk pat, ka žurnālists vadīs uh, paneļa diskusija, nevis es. Jums ir jābūt uh, pieteikumiem, lai varētu pieteikties vai nu vienā vai nu otrā paneļa diskusijā. Apkārt staigā apkalpotāji, viņi varēs uh, savākt jūsu pieteikumu un sekretariāts varēs sagatavot sarakstu ar tiem cilvēkiem, kas varēs piedalīties tā, lai visu valstu pārstāvi varētu piedalīties, un lai arī parlamentu komiteja pārstāvi varētu būt klāt. Manuprāt, viss tagad ir skaidrs, un varam jau sākt pirmo prezentāciju. Un, un vispirms mēs uzklausīsim komisāru Hoganu, un ministru Porodzenova kungu. Mūs noteikti jau interesē, ko viņi abi teiks. Mūs ļoti interesē uh, problemātika, ko viņi var iezīmēt. Tātad komisāra kungs, ministra kungs, uzreiz dodu vārdu jums un sāksim ar komisāru kungu lūdzu. Much, Chairman, and... Lielas paldies priekšstādātāji godātie deputāti, Nacionālo parlamentu deputātu godātie viesi, dāmas un kungi. Vispirms vēlos pateikties Eiropas parlamentu lauksamniecības un um, lauka attīstības komitejas priekšstādātājiem Sikierska kungam par to, ka viņš man uzaicināja piedalīties šajā sanāksmē. Ļoti svarīgi ir būt saziņā ar Nacionālo parlamentiem un katrā ziņā tā ir Eiropas komisija prioritāte. Tiek uzskatīts, ka pāri par 470 apmeklējumi no šī parlamenta deputātiem ir bijuši nacionālajos parlamentos. Un ir apmeklēta 20 parlamenti visā Eiropas Savienībā, un šonadēļ viņi būs arī īrija. Šai nedēļā piedalījos um, diskusijas Eiropas parlamentā par Nacionālo parlamentu līdzdalību likumdošanas procesos Eiropas Savienībā. Un es konstatēju, ka nacionālajiem parlamentiem ir būtiska loma tuvinot Eiropas Savienību tās tautām, gan pārbaudot uh, savu valdību darbību Eiropas parlamentā un arī pārvaldot Eiropas institūciju darbību. Šodien mums ir lieliska iespēja sazināties savā starpā Eiropas parlamentam un uh, nacionāliem parlamentiem, sniedzot savu ieguldījumu Eiropas komisijas priekšlikumos lauksaimniecības jomā uz 2020. gadu. Gan jau jūs tagad zināt, ka ir Eiropas komisijas um, komunikācija bijusi pagājušajā gada novembrī. Un Bulgārijas prezidentūra arī šo dokumentu skata, tā skatā arī mans draugs Porodzānova kungs. Parlaments īpaši Herberts Dorfman kungs un ēnu referenti ir iesaistījušies gatavojot atzinumu Eiropas parlamenta lauksamniecības un lauka attīstības komitejai. Par to balsojums notiks šai komitejā nākošu nedēļu, nākošajā mēnesī. Pie, pār, turpmākie divi mēneši būs ļoti svarīgi nākotnēji mm, pārtiks ražošanai Eiropas Savienībā. Nākošu gadu eh, komisija nāks klējā ar savu priekšlikumu budžetam uz laiku no 2020. līdz 2027. Eh, gadam. Tāda nevienam tad nevarētu būt ilūzijas, ka laikā, kad uh, budžets samazinās, uh, jo Lielbritānija izstājas ārā no Eiropas Savienībā, budžets ir ļoti svarīga lieta dalību valstīm, to līderiem būs jāpieņem lēmums, vai tie ir gatavi palielināt savu finansiālo ieguldījumu ES budžetā. Un ja tā, tad cik lielā mērā šis lēmums noteiks budžeta procesa rezultātu. Šis process turpināsies nākošā gada gaitā apmēram tā. Uh, Es esmu pārliecināts par to, ka jūs tāpat kā šī komiteja uzskatāt, lai politika būtu eh, efektīva, lai tiktu atbalstīti eh, lauksaimnieki, viņiem būtu stabili ienākumi un lai tiktu ņemti vērā arī vides aspekti, mēs būtu zaļi noskaņoti. Es esmu pārstāvējis eh, lauksaimnieku jomu 27 gadus īrijas parlamentā. Un var teikt, ka politika ir bijusi ļoti veiksmīga kopš 1962. gada, un tā ar vienu ir veiksmīga arī tagad. Tāpēc mans pirmais vēstījums jums, Nacionālajā parlamenta deputātiem, ir runāt ar eh, savām valdībām savās valstīs, kuru lēmumi ir ļoti svarīgi. Ļoti reti gadās, ka šis kolēģis aplaudē. Tas ir vienreizējs gadījums tagad. Mums ir jāturpina atbalstīt mūsu lauksaimniekus, jo tāda ir kalpē loma un uzdevums. Tas arī atainojas pamatlīgumos. Un šī politika šodien ir vēl aktuālāka kā jebkad agrāk. Komisija līdz ar to sagatavos atbilstoši likumdošanas priekšlikums. Vēlos atgādināt, kas ir minēts komisijas komunikācijā. Mēs uzskatām, ka atbalsts ienākumiem ar vienu ir būtisks. Tiešmaksājuma daļēji um, sēdz to atšķirību, kas ir lauku nozarei strādājošiem lauksaimniekiem un uh, citās nozarei strādājošiem. Un uh, mēs arī sniedzam atbalstu tiem, kas strādā mm, reģionos, kur ir īpaši grūti kultivēšanas apstākļi. Un um, mēs arī ņemam vērā sabiedriskā labuma piešķiršanu. Tāda ir arī Eiropas Savienības uh, līguma no pienākumi. Sniegt atbalstu lauksaimniekiem ir ne tikai būtiski, bet tas nāk par labu plašākai sabiedrībai. Mūsu lauksaimnieki ne tikai sniedz mums augstas kvalitātes pārtika, bet viņi arī mūsu lauku sargātāji. Viņi aizsargā vīdi, un viņi būtībā ir mūsu uh, centienu īstenotāju uz vietas apkarojot klimata izmaiņas. Es augstu vērtēju Eiropas parlamenta eh, deputātu šīs eh, komitejas eh, sniegto atbalstu, pateicos arī Romanam Porodzēnam par viņu sniegto atbalstu. Un es saprotu, ka šis jautājums jūs ļoti uztrauc, proti budžets. Es ceru, ka turpmāko nedēļu un mēnešu laikā jūs atbalstīsiet mūsu centienu. Nākošais nedēļa tiks publicēti daudzgada finanšu schēmas priekšlikumi. Un, kad uh, process būs noslēdzies, tad uh, tam varēs ķerties klāt koplēmumu pieņēmēji. Jāsaka, ka novembra komunikācijā jau iezīmējās mūsu vārdlīnijas, e, tās vēl arvien mums ir aktuāls. Šis priekšlikums ir īstenojums, tas ir plaši atbalstīts. Es domāju, ka augstu tiek vērtēta šī pieeja tā ar laiku tiek arvien labāk izprasta, un līdz ar to mēs varam labāk strādāt pie tā, kas komunikācijā atainojas, jo jebkurā komunikācijā viss nevar pateikt, jo ir ierobežots labs pušu skaits. Bet galvenais mums šai ziņā ir subsidiaritātes princips. Reģioniem dalībvalstiem jāuzņems lielāka atbildība, un šī pieeja atbilst eh, komisijas vispārējiem eh, mērķim par subsidiaritāti. Un eh, tā arī mūsu pilsoņi var saprast viņu valsts lomas. Kopējā lauksaimniecības politika un tās sastāvdaļas kopējā un politika arvien būs spēkā. Tātad tā ir jāīsteno Eiropas līmenī. Nevar gaidīt, ka 27 vai 28 dalībvalstīm viens universāls uh, pa pasākums derēs. Jo, kad uh, mūsu lauksaimnieki Grieķijā, dienvidos uh, ražu jau ir novākuši, ziemeļvalstīs uh, tā tikai tiek novākta. Un skaidrs, ka katram ir savs vajadzības. Būs pasākumi, kas tiks izstrādāti no Nacionālo parlamentu puses dalībvalstīs, tiks iekļaut nacionālais plānos. Un jūsu lauksaimniecības ministrs sazināsies, apspriedīsies ar mums, pirms tiks saņemts galīgais priekšlikums no komisijas un dalībvalsts. Būs noteikti konkrēti mērķi ar rādītājiem, un tas tad nodrošinās šīs politikas kopīgumu. Runājot par strateģiskiem plāniem, jāsaka, dažās valstīs situācija rosina bažas. Es saprotu, ka jūs visvairāk interesē tiešmaksājumi. Mēs saprotam, ka ir bijuši gadījumi, kur uh, ir bāžas, ka tiešmaksājumi nesasniegs lauksaimniekus, tāpēc, ka netika apstiprināts nacionālais plāns. Uh, To mēs mēģināsim novērst. Mēs paredzēsim īpašu tiesību aktus, uh, kas paredz, ka lauksaimnieks saņem uh, maksājums pastāvīgi, pat tad, ja komisija vēl turpina diskusijas ar dalību valstīm un vēl nav apstiprināts nacionālais plāns, jo gadās, ka to nevar apstiprināt ātri. Es domāju, ka mēs visi varam būt lepni uz kopējās lauksaimniecības politikas lomu, kāda tai bijusi līdz šim. Uh, tā tiek nodrošināts uh, miers un pārtikas drošība Eiropas kontinentā. Šī politika ir nesusi augļus katram mūsu ikdienā. Tāpēc ir jāparedz, ka šī politika var uh, pielāgoties uh, pašreizējiem izaicinājumiem jāizvairās no konkurences kropļojuma. Savā ziņā Dorfman kungs daļrunīgi uztvēra attaitnošos principus, kad viņš teica, ka iekšējā tirgus integritāte un kopējā politika ir prioritārs. Tātad, neskatoties uz jauno pieeju politikai, tās kopīgā raksturiezīme, tās kopīgums ar vienu paliek spēkā. Šai politikai būs konkrēti mērķi, kas ir izmērām ar kopīgiem rādītājiem, jeb indikatoriem, un to kontrolēs Eiropas komisija. Tā mēs uh, nodrošināsim iekšējā tirgus neaizskaramību un to, ka dalību valstīm ir godīgi noteikumi, un tās ir galvenās spēlētājas mūsu politikā. Es saprotu, ka es esmu runājis diezgan ilgi, tagad izteikšos ātrāk. Pārāk ilgi lauksaimnieki tika uzskatīti par problēmu vidē, nevis par risinājumu. Dažādos apstākļos dzīvo lauksaimnieki Eiropas Savienības dalībvalstīs. Mēs esam komisijā secinājuši, ka zaļināšanas pasākumi universāli visiem vienādi vairs nedarbojas. Tāpēc mēs aicinām dalībvalstis mums iesniegt eh, viņu priekšlikums, kā mēs varam panākt kopīgos mērķus. Mērķis ir eh, mazāks administratīvais sloks un efektīvāki pasākumi, lai panāktu arī pašreizējo instrumentu iestrādi, lai pieeja būtu elastīgāka, mētiecīgāka. Es esmu pārliecināts, ja jūs parunājat ar jauniešiem, tad jūs dzirdēsiet, ka ir daži labi cilvēki, kas tomēr izskata iespēju pievērstiet lauksaimniecībai. Taču viņus uztrauc šēršļi, ar kuriem viņi saskaras, eh, kredīta nepieejamība, piemēram. Tāpēc jādara daudz vairāk, lai būtu pieejami arī viņiem instrumenti un pasākumi, no kuriem viņi var gūt labumu. Lauksaimnieki ir lauka apvidu pamats taču lauka apvidos dzīvo arī citi cilvēki, kas nav tieši iesaistījušies lauksaimniecībā. Viedās, eh, viedā ciemata iniciatīva mm, tika sākta pirms gada, un tās mērķis ir, lai lauku kopienas eh, izmantot tām sniegtās iespējas pirms divām nedēļām Bagovičs kungs un Sanīkungs, Eiropas parlamenta deputāti, kopā ar mani piedalījāmies veiksmīgā projektā Slovenijā. Tas bija pilotprojekts, eh, lai izstrādātu ekoloģiski viedas, viedus ciematus. Vēlos pateikties Bāgoviču kungam un Sāni kungam par to, ka viņi pie šī 3,3 miljonu eiro no Eiropas parlamenta finansējuma šim, šiem desmit viedajiem ciematiem visā Eiropas Savienībā, kas tad būs šīs pilotschēmas um, pirmie ciemati nu, tad jūsu uzdevums arī panākt, lai jūsu valsts nepaliek iepa iepakaļ. Es atkārtošu to, kas, manuprāt, ir mūsu visu kopīgā, eh, mūsu kopīgie centieni atbalstīt mūsu lauksēmniekus, lai eh, kopējā lauksaimniecības politika nākt par labu gan videi, gan eh, pārtiks kvalitātei, gan sabiedrībai kopumā. Īpaši svarīgi šai kontekstā, protams, ir resursi, lai mūsu centieni būtu īstenojami. Es ceru, ka tuvāko mēnešu laikā mēs strādāsim tā, lai nodrošinātu labumu visiem. Paldies! Liels paldies, komisāra kungs! Šobrīd ar Paradzanova kungu aicinu izteikties. Desmit minūtes ir jūsu rīcībā, lūdzu. Председател. Уважаеми господин председател, координатор. Paldies, priekšsēdētāja kungs. <clears throat> Godātie politisko grupu koordinatori, godātie Eiropas parlamenta deputāti, cienījamie kolēģi, dāmas un kungi. Es eh, vēlos runāt lakoniski, lai man uzreiz ir jāpasaka, ka līdz šim paveiktais Par to mēs esam diskutējuši ministra padomē šogad Bulgārijas prezidentūras laikā, un e, Bulgārijas prezidentūra šā gada janvārī un februārī mēs organizējām diskusijas, kuras galvenokārt bija domātas e, komus, komisijas e, pārtikas nākotnes komunikē. Mēs runājam par subsidiaritāti, par tiešajiem maksājumiem, par KLP nākotni, par mazāku birokrātiju un daudziem citiem ar KLP saistītiem jautājumiem. Piemēram, tā saucamie zaļie maksājumi un tā tālāk. Šīs sanāksmes eh, bija pieejamas publikai un eh, daudz arī sekoja līdzi notiekošajam tiešsaistē. Ne tikai lauksaimnieki, jo, kā jūs ziniet, kopīgā lauksaimniecības politika ietekmē ne tikai zemniekus. Uh, un mūsu darbs eh, noslēdzās ar secinājumiem. Patiesībā viegli nebija pieņemt šīs rezolūcijas un secinājumus padomas līmenī. Un eh, padomas izstrādāto dokumentu atbalstīja 23 dalību valstis. Bija viens punkts, kurā nevarēja vienoties, un tas bija maksājumu konverģences līmenis. Šie secinājumi ir pieejami ikvienam, un eh, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka ministru padomes eh, ieteikumi palīdzēs kā komisāram Hogan kungam, tā arī agri ģenerāla direktorātam, sagatavojot jaunos eh, politikas dokumentus kopīgajai lauksaimniecības politikai. Mēs esam paredzējuši jūnijā ministru padomē piedāvāt balsot par šo pakotni. Un eh, šis eh, ziņojuma uzmetums, ko šobrīd sagatavojas agrī komiteja, lielā mērā atspoguļo kā dalību valstā arī ministru diskusijās izskanējušo Pirms eh, katras eh, paredzētās sēdes mēs tikāmies eh, darba grupas ietvaros un tikāmies arī ar lauksaimnieku organizāciju un asociāciju pārstāvjiem Eiropas Savienībā. <clears throat> un visos padomu secinājumos mēs ņēmām vērā viņu teikto. Tāpēc patiesībā esmu optimismu pilns par to, ka Eiropas kopīgā lauksaimniecības politika nākotnē būs veiksmīgāka bet eh, darbs turpinās. Darbs ir bijis pietiekami smags. Mēs sadarbībā ar nākamo prezidentūru, Austrijas prezidentūru, strādājam pie tā, ko aizsāka iepriekšējās prezidentūras. Šobrīd darbs eh, galvenokārt norit pie KLP vienkāršošanas. Iespējams, ka darbs šobrīd norit tādos vispārējos vilcienos, tomēr tuvākajos mēnešos, tuvākajās nedēļās šis darbs kļūs konkrētāks. Es eh, ceru, ka kā padomi, tā arī Eiropas parlaments darīs, dos savu artavu šajā darbā. Un es ceru, ka līdz eh, mūsu prezidentūras beigām parlaments pieņems jauno likumdošanu, lai kopīgā lauksaimniecības politika nākotnē varētu darboties tā, kā mēs visi to vēramie, vēlamies. Šobrīd daudz tiek runāts par daudzgadu finanšu plānu. Darāmā ir daudz, un es no tiesas ceru, ka daudzgadu finanšu schēmā kopīgās lauksaimniecības politikas e, nauda būs pietiekama. Paldies, priekšsēdētāja kungs, ka uzaicinājāt padomu piedalīties šajā konferencē, lai jums jauka pēcpusdiena. Paldies ministra kungam. Vēlreiz paldies arī par to, ka jūs lakoniski izteicāties. Aicinu šeit Simonu. Un viņš, viņš varēs vadīt tad attiecīgi turpmāko daļu. Lūdzu. Viņš vadīs paneļdiskusiju. Paneļdiskusijā. Simona kungs vispirms uzsāks sarunas, tad Dorfmana kungs uzstāsies, kas ir uh, referents ziņojumam nākotnē pārtikas un uh, lauksainiecības nākotne, pēc tam būs Jozefs Planks no Austrijas. Aicinu jūs visus, paldies mūsu viesiem, ka esat ieradušies.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 kad esmu nosēdies, es vēlētos jau parunāt par Eiropas komisāru pieminēto un arī padomas pieminēto. Es eh, pieņemu, ka jūs eh, jau zinat daudz par šo sēmu, par, par šo schēmu. Nākamnedēļ Eiropas komisija prezentēs eh, savu daudzgadu finanšu schēmas projektu. Un, Daudzas e, institūcijas gaida šo ideju. Mēs runāsim par 12 miljārdiem eiro. Kā to ietekmēs Brexits un kā to ietekmēs jaunās Eiropas Savienības prioritātes - migrācija, drošības jautājumi. Tāpēc nākamajā tikšanās reizē Mēs uh, esam paredzējuši runāt par to, ka komisija ir paredzējusi par 6% samazināt izmaksas lauksaimniecībā, struktūra fondos un kohēzijas fondā. Hogana kungs jau to pieminēja, komisija 20. aprīlī nāca klajā ar ideju, kā aizsargāt mazos lauksaimniekus un kā nodrošināt uh, budžeta diskusijās lauksaimnieka intereses. Balstoties uz komisijas komunikē, ko tā sagatavoja pagājušā gada novembrī par pārtiku un lauksaimniecības nākotni, doma ir birokrātiju vienkāršot. Subsidiaritāte nozīmē arī to, ka dalību valstu parlamentu loma pieaugs. Un par to mēs runāsim mūsu šās pēcpusdienas konferences otrajā daļā. Tas bija pirmais. Otrais. Tiek piedāvāta jauna zaļā arhitektūra, proti būs jauni priekšnoteikumi obligāta priekšnoteikuma, tā sauktā zaļināšana, bet eh, vēl bez tam tiek paredzēts eh, dalību valstīm arī brīvprātības eh, princips. Tās dalību valsts, kuras vēlēsies, varēs darīt vairāk nekā komisija būs paredzējusi. Komisijas ideju atbalsta padome un pagājušās nedēļas piekdienā tiekoties ar uh, lauksaimniecības asociāciju pārstāvjiem. Un e, nozars pārstāvi uzskata, ka tas ir labs pamats tālākām, dire, tālākajām diskutijām, diskusijām, un tomēr ir jāsaglabā Eiropas lauksaimniecības nākotne kopīgumā. Lai nebūtu tā, ka lauksaimniekiem tikai palielinās birokrātija, bet patiesībā neviens tā īsti neko neiegūst. Padomi lielos vilcienos komisijas komunikē ir akceptējusi, jo tajā ieskicējas galvenie principi. Bet, eh, protams, ir vairāku dalību valstu ministri, kuri uzskata, ka KLP tiks sadrumstalota. Un tādējādi tas negatīvi ietekmēs konkurents, to izkropļojot. Un otrs eh, politisks jautājums - atšķirības eh, maksājumos dažādās dalību valstīs. Patiesībā tas nav tikai un vienīgi lauksaimniecības ministru lēmums, bet gan valstu un vadītāju, proti Eiropadomes lēmums, kāda izskatīsies KLP nākotnē. Dorfman kunga ziņojums, kur ir paredzēts pieņemt pavisam drīz, un kas arī atsaucas uz komisijas novembra paziņojumu. To ir paredzēts pieņemt 16. un 17. maijā. Komisija nākamajam finanšu ietvaram kopīgajā lauksaimniecības politikā ir paredzējis sagatavot priekšlikums pa nozarēm, un tādi būs trīs. Vispirms, vislielākais būs priekšlikums par atbalsta plāna detaļām, un šis eh, atbalsta plāns tiks eh, īstenots ik vienā dalību valstī, ievērojot striktus subsidiaritātes principus. Otrs moments ir komisijas eh, lauksaimniecības dienests ir paredzējis un tas ir arī komisāra Hogam teiktais. Tā tad eh, būs um, griesti ikvienam lauksaimniecības uzņēmumam, kuru, ko varēs saņemt, un tie būs 70 tūkstoši eiro. Un eh, pirmajam hektāram piešķirtie maksājumi, kuri būs obligāti. Otrs eh, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, un to mēs saucam par horizontālo maksājumu kopumu. Hogana kungs eh, jūnijas sākumā eh, nāks klajā ar paziņojumu šajā jautājumā. Bet tā saucamā omnibusa regula, regula kurā savu artavu deva arī Eiropas parlaments un kurā tiek ņemti vērā kā konkurences noteikumi, Visbeidzot, komisijas nesenais eh, priekšlikums par pārtikas ražošanā pieļautajām nepilnībām un par eh, pārtikas ražošanas ķēdes posmu caurskatāmību. Un tagad es eh, vēlētos dot vārdu Dorfmana kungam, kā pirmajam, kurš ir Eiropas parlamenta referents Agri komitejā par pārtiks un lauksaimniecības nākotni Eiropā. Dorfman kungs lūdzu. Jā, herzīgi dank. Liels paldies. Ļoti sirsnīgi sveicu Nacionālo parlamentu deputātus, kā jau ir teikts, ka es esmu referents Eiropas parlamentā. Tas ir saistīts ar Eiropas parlamenta iniciatīvas ziņojumu pār komisijas paziņojumu. Un šobrīd es vēlētos īsi pastāstīt, kādi ir būtiskākie mana ziņojuma aspekti un kādā virzienā šobrīd virzās politiskie lēmumi Eiropas parlamentā. Tas viss ir saistīts, kā pieminēja komisārs Hogans, tas viss sākas ar, ar naudu, ar to, ka pietrūkst finansējuma politikai, kas ir ārkārtīgi svarīga mūsu kopējā budžetā, Eiropas Savienības kopējā budžetā. Mēs saprotam, ka ja finansējuma nav, tad politikas nevar īstenot. Un ir jau arī pateikts, ka budžetā Mums ir divas būtiskākas lietas. Tas ir pirmkārt Brexit un otrkārt jaunie izaicinājumi, jaunie uzdevumi. Un ziņojumā, kuru es šobrīd izstrādāju kopā ar ēnu referentiem, un mēs runājam par budžetu un ka budžetam jābūt vismaz tikpat lielam kā līdz šim. Savādāk sanāktu tā, ka lauksaimnieki ir tie, kas apmaksā uh, Uh, Brexit rēķina. Un uh, tuvākajā laikā no Otengena kunga, no nu, mūsu komisāra, mēs sagaidām uh, informāciju par to, kā Brexit sekas ietekmēs uh, Eiropas Savienības lauksaimniekus. Un tāpēc arī komisāra Hoganes jūs aicinu izdarīt vajadzīgo spiedienu arī uz dalību valstīm, lai būtu Uh, saprātīgs uh, risinājums budžeta sarunam un lai šāda nejauka situācija ne, neiestātos. Runājot tālāk par Brexitu, varam teikt, ka rodas nopietni draudi lauksaimniekiem, ja tas ir saistīts ar iekšējā tirgus funkcionēšanu. Ja iekšējā tirgu būs kādas problēmas, tad uh, tieši lauksaimniecība būs ļoti ietekmēta. Tas būs saistīts ar to, uh, kāds eksports būs iespējams, jo tas, ka šo, tā tirzniecība, kas šobrīd notiek ar Lielbritāniju, piemēram, piena produkti, augļi, dārzeņi, lielopu gaļa, tad varētu apsīkt šāda tirdzniecība, un tas nozīmē, ka, ka no vienas un otras puses lauksaimniekiem būs jāpielāgojas. Un No vienas puses, protams, ir tā, ka uh, ir arī lielāks spiediens uz Eiropas Savienības budžetu tādā ziņā, ka ir jāfinansē vairāk nekā līdz šim, un attiecīgi, protams, ir arī cita veida apdraudējumi. Manā ziņojumā ir runāts par šiem jautājumiem, un kā moderators jau pieminēja, mēs šobrīd gaidām likumdošanas priekšlikumus no komisijas puses, un pirmām kārtām tas būs par tā saucamo jaunā snieguma modeli, un tad būs arī jautājumi par KLP attīstību pirmajā, otrajā pīlārā, un tad mēs runāsim par CMO, par to, kas notiek tirgu attiecībā uz kopēju lauksaimniecības politiku pirmām kārtām. Un tas ir jautājums par to, kā veidojas tagad jaunās attiecības starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm un reģioniem. Komisārs Hogans to teica, ka būtiskākais ir tas, ka komisijas priekšlikums ir tas, lai daudz vairāk būtu tāda politika, kas ir tiek balstītā uz dažāda veida indikatoriem. Tas tieši saistīts ar lauksaimniecības politiku. Tātad pēc būtības Es neskatos pret šo priekšlikumu negatīvi, vajadzētu paskatīties uz to. Te pašā laikā atceramies, ka KLP nu jau ir kļuvusi diezgan komplicēta, un vai šāds modelis vienkāršo šo situāciju vai nē. Un vai šādā veidā dalību valstīm būs uh, uh, vajadzīgās manevrēšanas iespējas. Bet pastāv arī zināmi nosacījumi, kas mums ir jāņem vērā. Būtiskākais, protams, ir tas, ka kopēja lauksaimniecības politika, šai kopējai lauksaimniecības politika ir jāpaliek. Ir uh, saprātīga, ka kopējā tirgu, un mums ir kopējais iekšējais tirgus, tad loģiski, ka ir arī kopēja lauksaimniecības politika. Un tieši tādēļ mums ir nepieciešams atcerēties, e, ka tādos gadījumos, kad notiek tiešā iejaukšanās lauksaimniecības politikā vai lauksaimniecības tirgū, tad šeit mums ir nepieciešama kopīga mehānisma un kopīga kritērija. Nākotnes modeļiem kopējā lauksaimniecības politikā ir jābalstās uz tā, ka mēs nevēlamies skropļot tirgu. Un idejas, kas ir izteiktas. Man ļoti patīk ideja, ka lielākā mērā politiku organizēs dalību valsts nacionāliem plāniem, bet tad ir būtiska arī reģionu iesaiste. Mums ir daudzi reģioni, kas ļoti veiksmīgi darbojas uh, lauksaimniecības politikai, cevišķi tas ir saistīts ar uh, lauku attīstību. Un šobrīd nav līdz galam skaidrs, kā šo reģionālo atbildību var sasaistīt ar valsts atbildību, kā no vienas puses mums ir šī pilnīgā reģionālā atbildība, kas ir jāgarantē, un te pašā laikā, lai būtu iespēja rīkoties reģionālā līmenī. Un tas, ko šobrīd komisārs teica, uh, ka varētu būt pakāpeniskā plāna īstenošana. Tā problēma par atbildību no reģiona puses diez vai tā tiks risināta. Ja šo reģionu atbildība un neatkarība varētu būt ļoti nopietni ierobežota, piemēram, ar konstitucionāliem lēmumiem. Tas ir par pirmo un otro pīlāru. Mums šeit ir jāuzdot jautājumi. Jautājums, kāda vispār, kāds vispār ir kopējs lauksaimniecības politikas mērķis? Būtiskākais KLP mērķis ir mūsu Eiropas lauksaimniecības modeli turpināt atbalstīt, un tas nozīmē to, ka mēs atbalstam ģimenes uzņēmumus lauksaimniecībā, tā lai visur Eiropā šie ģimenes uzņēmumi varētu turpināt darboties un lai ražošana šajos ģimenes uh, uzņēmumos būtu ilgspējīga. Ja mēs ņemam vērā šos mērķus, tad mums būtu nepieciešams vēlreiz pārdomāt to, ko mēs darām pirmajā pīlārā. Pirmām kārtām, tas ir jautājums par maksājumiem. Tas, eh, tā ir sistēma, kas ir saistīta ar maksājumiem pirmajā pīlārā. Ja mēs šeit domājam par politiku pēc 2020. gada līdz 2027. gadam, mums joprojām ir dalība valstis, kurās eh, maksājuma aprēķins joprojām ir balstīts uz vēsturiskajiem datiem. Un tāpēc arī nav īsti skaidrs, ja mēs 2020. gadā maksātu to pašu maksājumu, kas balstās uz ražošanas efektivitāti pirms 75 gadiem. Manuprāt, būtu tikai pareizi ieviest jaunas sistēmas. Dažas dalību valstis ļoti labi tika galā ar jaunajām aprēķina metodēm, un neobligāti tur ir jābūt vienotai likmei. Svarīgākais, lai būtu saprotama sistēma, lai nebūtu tāda situācija, ka kāds pieprasa finansējumu, taču reāli, lai gan šim individam pieder zeme, bet reālā laiksaimniecība viņš nenodarbojas. Jo ir bijuši gadījumi, protams, kad subjekti, kuri pieteicās finansējumam, bet reāli viņi nenodarbojas ar lauksaimniecību. Kopējā lauksaimniecības politika nav domāta tam, lai šādiem cilvēkiem maksātu maksājumus. Tagad vēl ir jautājumi par eh, jauniem lauksaimniekiem. Ir jaunieši, kas labprāt darbotos lauksaimniecībā. Un Te pašā laikā viņiem eh, ir konkurences eh, ziņā neizdevīgā pozīcija. Tāpēc arī mēs varētu palīdzēt viņiem. Mēs varētu ļoti vienkārši aprieķināt turpmākos maksājumus. Tagad mēs šeit runājam jau par otro pīlāru. Mēs varētu, piemēram, nodrošināt arī vides eh, papildu maksājumu un citas lietas. Tāda ir jautājums par ārējo konverģenci. Un par to jau pēdējā un ļoti svarīgajā diskusijā tika pieminēts. Mums ir svarīgi ļoti taisnīgi sadalīt naudu, bet tas, protams, nenozīmē, ka visās dalība valstīs būs vienlīdz lieli maksājumi. Jo tas ir atkarīgs no katras dalība valsts ekonomiskās situācijas un ienākuma līmeņa ārpus lauksaimniecības Visi šie faktori būs ieņem vērā, un līdz ar to dotācijas lauksaimniecības politikai šīs dotācijas tas viss ietekmēs. Vēl pāris vārdu par atsaistītiem maksājumiem. Ir zināms, ka dažās dalību valstīs ir lielākā mērā atsaistīti maksājumi un citos Citās valstīs mazākā mērā, tas, protams, bieži vien ir saistīts ar kādām īpašām situācijām, bet ir tā, ka atsaistītie maksājumi nekādā gadījumā nekropļotu tirgu. Runājot par vēl vienu lietu, ir, eh, tas ir saistīts ar eh, limitu uzlikšanu regresiju. Ir tas, ka ir skaidrs, ka Uh, lielo uzņēmumu apstrāde, protams, ir izdevīgāka uz hektāru nekā mazāka uzņēmuma uh, darbības nodrošināšana, bet uh, šeit runājot par efektivitāti, mēs redzēsim, kā mēs šeit diskutēsim parlamentā, vai parlamentā būs vairākums, lai būtu obligāts limits Eiropas Savienībā. Skatīsimies, kā tas būs uh, Eiropas Savienībā lauksaimniecībā, ir dažas valstis, kas ir pēc komunistu sistēmas uh, dalība valstis, un tajās jau eksistē tādas struktūras uh, pēc kolhozu principa, kur vairākas ģimenes sadarbojas kopā, un nav nekur teicis, ka mēs kādā veidā vēlamies ierobežot šādas struktūras. Tas nozīmē, ka vienkārši mums būtu nepieciešams šo limitu uzlikšanu uh, kad mēs liekam tos limitus skaidri saprast, ka pastāv arī šāda struktūras, lai nebūtu tirgus kropļojuma salīdzinot vienu valsti ar citu. Jo ir uh, dažas dalība valstis, kurām ir, uh, kurām ir arī šādi modeļi. Par uh, zaļo zaļināšanu. Varbūt zaļināšanas pasākums nelīdz galā mums deva to, ko mēs gribējam. Ir paredzēts uh, jaunās struktūras, tās ir saistīts, protams, ar nosacījuma izpildi, uh, runa ir par ainavas uh, aizsardzību, klimata pārmaiņu apkarošanu, dzeramā ūdens aizsardzība. Visi šie mērķi ir jāizteno jau pirmajā pīlārā, un visās dalība valstīs eksistē šādas programmas un arī otrajā pīlārā šādas programmas ir jāparedz. Īpaši izaicinājums mūsuprāt ir paauģu maiņa. Mums šeit ir nepieciešama stratēģijas dalība valstīs, kas ir plašākas par lauksaimniecības politiku. Ir jābūt pasākumiem nacionālā līmenī, lai panāktu to, lai arī jaunieši varētu sākt darboties lauksaimniecībā. Manā ziņojumā man nav daudz teiks par otro pīlāru kas ir lauku attīstība, bet kopumā Eiropas Savienībā otrais pīlērs darbojas, bet, protams, būtu nepieciešams mazināt birokrātiju. Tas ir tādēļ, ka otrais pīlārs ir kļuvis ļoti birokrātisks. Un tāpēc ir nepieciešams vienkāršot daudzus procesos un mazināt birokrātijas pakāpi. Nāk, nākamais aspekts ir saistīts ar uh, augļu un dārzeņu ražošanu. Ir jābūt tādai, tādai uh, sistēmai, kas ļauj veicināt, veicināt uh, šī sektora attīstību un arī citus sektorus, protams, piemēram, piena ražošanā kalnu reģionos un attiecīgi, lai varētu atbalstīt tos, kas darbojas šajā tirgu, un vajadzības gadījumā mēs varēsim viņus uh, atbalstīt. Un tad vēl divi punkti. Pirmam kārtām runājot par riska apdrošināšanu. Nevajadzētu, protams, pārāk daudz par to runāt. Mēs esam apstiprinājuši omnibus priekšlikumu, un tas nozīmē, ka dalību valstīm tagad ir iespēja jautājumus, kas saistīti ar risku apdrošināšanu, sāk darboties. Šeit diez vai būtu nepieciešama kāda jauna instrumenta. Vēl pāris lietas par uh, grafiku. Mērķis man un maniem ēnu referentiem, lai 17. maijā notiktu balsošana par manu ziņojumu, tātad ko, uh, lauksaimniecības komitejā, un tad uh, maija beigās plenārsēdē. Tas būtu tieši tad, lai mēs maija beigās varētu jau sagaidīt uh, likumdošanas priekšlikumu. Paldies! Euh, Tagad došu vārdu Plankā kungam, kas ir Austrijas ilgspējīguma un turisma ministrijas ģenerālsekretārs. Austrija būs nākošā prezidējošā valsts Eiropas Savienības padomē. Tas ir mm, riktīgi pagātīgs darbs. Būs tavs darāmā vārds jums, Manka kungs. Priekšsēdētāja kungs, prezidentūras vadītājs, cienījami Eiropas parlamenta deputāti, kā arī Nacionālo parlamentu pārstāvi, dāmas un kungi. Esmu ļoti priecīgs par to, ka varēju būt klāt šodien šajā uzklausīšanā Eiropas parlamentā Un tas nozīmē, ka tā ir iespēja runāt par kopējas lauksaimniecības politikas nākotne. Un runāt arī par lauku attīstību, lauku reģionu attīstību. Kopējas lauksaimniecības politikas mē, e, vēsture pēc būtības ir e, veiksmes stāsts. Un tas pieder tagad un arī nākotnē pie būtiskākajiem mērķiem Eiropas politikā. Tā šobrīd ir politikas joma, kurā pastāv kopīgi Eiropas Savienības nosacījumi, un tas nozīmē, ka Eiropai jābūt solidārai. Un nākotnē mēs strādāsim, protams, arī ar Eiropu, kuru raksturo dažādība. Un tas nozīmē, ka mums ir ļoti dažādi risinājumi, dažādi attīstības līmeņi, un tas ir arī ļoti labi. Runājot par kopējo lauksaimniecības politiku, tā atkal un atkal ir apstiprinājusi, ka pastāv iespēja rast labus risinājumus. Tas attiecas gan uz eh, ģimenēm, kas nodarbojas ar lauksaimniecību, gan arī uz eh, Eiropu kopumā. Mēs varam panākt labus rezultātus. Tāpēc esmu optimistiski noskaņots, eh, ka arī šajā gadījumā mēs varēsim panākt labus rezultātus. Komisija ar savu paziņojumu, kas bija iepriekšējā gadā, jau spērus pirmo soli, un dalību valstīm arī ir pozitīvi atsaukušies savā balsojumā, un tas nozīmē, ka tagad var turpināt strādāt uz priekšu, un tas nozīmē, ka kopēja lauksaimniecības politika tiešām tiek uzskatīta par ārkārtīgi svarīgu, vērtīgu politiku. KLP ir jābūt un jāpaliek kopējai politikai. Tas saistīts ar esošo situāciju. No vienas puses uh, sabiedrībā pieprasa modernu un uh, ilgspējīgu lauksaimniecības ražošanu, un tas, protams, ir izaicinājums. Tas saistīts ne tikai ar lauksaimniecības attīstību, bet laik daudz plašāku attīstības apjomu, piemēram, attīstību lauku reģionos, arī digitalizāciju. Mēs runājam par uzņēmumiem, kas darbojas lauksaimniecībā tādai nelielai valsts kā Austrija, mums šie nelieli ģimenes uzņēmumi ir ārkārtīgi svarīgi. Ja mēs runājam par drošību, Eiropas Savienībā tikpat svarīgi, protams, ir visu laiku atcerēties, ka tā ir arī pārtikas nodrošinājuma drošība. Tas ir visu laiku svarīgi un nākotnē visticamāk šāds pārtikas nodrošinājums mums būs vēl svarīgāks. Austrijas prezidentūra darīs visu, lai nākotnē Eiropas lauksaimniecības politikā mēs varētu panākt savus mērķus, lai mūsu e, lauksaimniekiem tas nāktu par labu arī patērētājiem, un tas nozīmē, ka sabiedrībai kopumā tas nāks par labu. Runājot par likumdošanas priekšlikumiem, mm, Bulgārijas kolēģi jau ir pieminējuši to, mēs pārņemsim viņu uzsākto darbu, un tad, protams, sadarbībā ar Eiropas parlamentu mēs turpināsim izskatīt šos priekšlikumus, runājot par neformālo tikšanos, kas notiks 24. un 25. septembrī. Notiks e, ļoti aktīva informācijas apmaiņa, un tagad varu jau apliecināt, ka Eiropas Savienības padomē Austrijas uh, prezidentūra darīs visu, lai mēs varētu panākt vislabākos uh, rezultātus sarunās. Komisija ar savu priekšlikumu ir orientējusies uz nākotni, bet te pašā laikā nodrošinājusi arī kontinuitāti. Un tas ir ļoti pozitīvi, ka mums ir šie abi pīlāri. Tas nozīmē, ka tiešie maksājumi paliek, bet te pašā laikā tiek meklēt arī citi risinājumi, kas ir ļoti svarīgi, un mūsu lauksaimnieki e, sagaida to, ka sistēma radikāli tiks vienkāršota. Tas ir tas, ko sabiedrība no mums sagaida, ir jāorientējas arī uz vides un ekoloģiskiem mērķiem, arī klimata pārmaiņu mērķiem. Tas nozīmē, ka ir jādara viss, lai mēs neradītu jaunu birokrātiju, ieviešot jaunu sistēmu, un tiem, kuriem šī politika ir svarīga, viņi tieši visu laiku runā par birokrātismu mazināšanu. Ir jābūt iespējai uh, gūt atbalstu un te pašā laikā izvairīties no pārāk uh, sarežģītās sistēmas. Uh, jaunajā modelī ir runāts par lielāku subsidaritātu, lielāku atbildību dalību valstīm, un tas nozīmē, ka būs iespēja šo uh, daudzveidību lielākā mērā ņemt vērā, un jābūt atklātam, atvērtam modelim, jo mēs nevēlamies panākt to, lai šis modelis šo kopīgo lauksaimniecības politiku, šo kopīgo līmeni uh, atsaistīs. To, cik tas ir svarīgi lauksaimniekiem, tas principā ir būtiskākais uh, aspekts. Austrija tieši uz to balstīsies. Nā, uh, pagātnē mums ir labi rezultāti panākti, un tad lauksaimniecības sektors un, un uh, šis sektors kopumā, lauka attīstības sektors, uh, Tajā ļoti daudz iniciatīva, ekonomikas iniciatīva, turisma attīstības iniciatīva, un tad mēs vēlamies uh, uzskatīt to par savu centrālo uzdevumu, lai mēs varētu palīdzēt uh, lauku attīstībai. Un ļoti svarīgi, lai mēs ne tikai pirmajā pīlārā nodrošinātu atbalstu, bet arī otrajā pīlārā. Un tas nozīmē, ka šeit lielākā mērā varēs iesaistīt tā uh, nacionālo interesi lai būtu uz vidi balstīta un uz vidi vērsta lauksaimniecība. Un mēs redzam, ka jaunajā kopējā lauksaimniecības politikā vēl plašākas iespējas tiek atvērtas, lai nodrošinātu lielāku sasaisti ar ekoloģijas mērķiem un lai mūsu patērētājiem a, mēs nodrošinātu ekoloģisku pārtiku. Mums ir ļoti svarīgi, lai mēs otrajā pīlārā kas ir vides programmas, lai mēs varētu šeit fokusēties uz šādām programmām, jo mums mm, mēs saskatām lauka attīstības jomā arī turismu. Mm, atcerēsimies, ka turismam, turismam uh, laukos uh, tieši lauksaimnieciskā darbībā ir viens no uh, atraktivitātes aspektiem un sevišķi jaunieši, kas darbojas lauksaimniecībā, viņiem ir svarīgi nodrošināt visu, kas ir vajadzīgs. Būtiskāko argumentu mēs nedrīkstam aizmirst ir tas, ka mums ir nepieciešama nopietna, plānojama un uh, ilgspējīga finansēšana un tas nozīmē, ka budžetam ir jābūt stabilam, un tam ir jābūt, protams, saskaņā ar to, kas tiek gaidīts no lauksaimniekiem, lai sabiedrības pieprasījums tiktu apmierināts, un ir skaidrs, ka ierobežotiem naudas līdzekļiem to ir grūti panākt. Tāpēc arī pēc mūsu pieredzes mēs varam secināt, ka finansējums šeit ir nepieciešams, finansējums jāpalielina, jo Savādāk lauksaimniecība nevarēs būt konkurētspējīga. Un vajadzības gadījumā lauksaimniecība, protams, ir jāatbalsta. Tur runājot par citiem aspektiem, kādus sakarības mēs šeit saskatām, ir tas, ka ir jānostiprina lauksaimniecības politikas budžets, bet te pašā laikā atcerēsimies, ka mēs šeit runājam arī par citiem aspektiem, par ko visu laiku tiek runāts Tas ir saistīts ar lauksaimniecisko ražošanu kopēja vērtību ķēdē. Kas tad galu galā uh, ir šajā ķēdes beigās un sākumā? Nedrīkstam to aizmirst, ka ir plašāks pakalpojumu un darbību spektrs iesaistīts. Mūsu tieši mūsu brīvajā tirgu ir jābūt iespēja konkurēt, Un lai te pašā laikā, lai būtu taisnīgs risinājums lauksaimniekiem, mums ir ļoti svarīgi, lai lauku reģioni turpina attīstīties, lai tajās būtu stabilitāte, lai darbotos ģimenes uzņēmumi un lai lauku reģioniem nebūtu jauni, jauns spiediens, kas ir saistīts ar to, ka vienkārši tiek samazināts finansējums, un līdz ar to mēs, mēs nevēlamies sarežģīt cilvēku dzīvi. Paldies! Merci, monsieur Plank. Uh, Paldies, Planka kungs. Tagad sāksim debates un lūdzu mūsu priekšsēdētājiem Sikierska kungam vadīt šīs debates, lūdzu. Bardzo dziękuję. Liels paldies! Paldies par šo šī pirmā paneļa vadīšanu. Tātad mēs varam izmantot šādu formulu. Mēs īsi izsakamies divas minūtes maksimāli. Tas tā jau ir divreiz ilgāk nekā mēs parlamentā parasti kā deputāti drīkstam izteikties. Tas nozīmē, ka divi pārstāvji varēs izteikties divi pārstāvi no nacionālajiem parlamentiem, tad būs no parlamenta pārstāvis no lauksaimniecības komitejas, tad mēs tā pamīšus uzklausīsim. Tātad desmit sekundes pirms beigsies jūsu runas laiks, es ar āmuriņu piesitīšu. Un tādā veidā jūs zināsiet, kad jau būs jābeidz runāt un sāksim tad ar Jeriku no, Vā no Vācijas. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, mein. Paldies, priekšsēdētāj, kā kungs. Jā, tādu āmuriņu es vienmēr, pret tādu āmuriņu vienmēr ar lielu cieņu izturos, tāpēc arī paldies, ka jūs ļaujat man runāt un paldies arī par to, ka jūs ar visu sirdi un dvēseli esat pieķērušies kopēji lauksaimniecības politikai. Mēs Vācijā Mēs sekojam visiem, un arī koalīcijas nolīgumā tas ir iekļauts, ka mums ir svarīgi, lai lauksainiecībai tiktu atvēlēti visi vajadzīgie resursi Vācijai. Nav problēmu piedāvāt arī jaunu finansējumu fresh money. Jautājums, protams, par nosacījumiem, par taisnīgu sadali. Protams, tas viss vēl ir jāizrunā un jāpanāk risinājumi. Uh, bet ir ļoti svarīgi, lai KLP līdzekļi tiek izmantoti uh, lauksaimniecībai it sevišķi, ja mēs runājam par uh, ģimenēm, kas uh, darbojas uh, kā lauksaimniecības un tieši mūsu gadījumā, jā, mēs runājām par to, ka jānodrošina šādām ģimenēm iespēju izturēt. E, kopējai lauksaimniecības politikai jābūt vienkāršākai, saprotamai, kai Un tas arī ir mans priekšstats. Mēs nevaramies, ne, nevēlamies runāt tikai par tiešiem ienākumiem, bet būtiskākais, lai būtu uh, skaidri nosacījumi, mazāk birokrātijas. Uh, lauksaimniekiem ir nepieciešama iespēja paļauties uz to, kas viņiem ir apsolīts, un ir svarīgi, lai, lai Eiropas Savienība un citas iespējas, kā iegūt palīdzību, lai šīs iespējas netiktu mazinātas. Ir svarīgi, lai mēs nedomātu ideoloģiski un politiski, bet domāt par pamatstruktūrām. Tas nozīmē, ka principā pa, eh, pamatmaksājumiem jāpaliek Eiropas Savienības iekšienē. Jautājums ir par atsaistītiem maksājumiem. Šobrīd Vācijā ir novērots uh, konkurences kropļojums sakarā ar tiem. Eh, Tagad lūdzu Tierk Jārank no īrijas. Sorry, sorry, sorry Chairman. Thank you. Es atvainojos, ka aizkavējos priekšsēdētāju. Es augstu vērtēju, ka man ir iespēja izteikties šajā komitē šodien. Komisārs Hogens uh, pamatoti prognozēja budžetu, ir pamatoti uzlikt atbildību uz uh, dalībvalsts valdībā. Es esmu īrijas nacionālā parlamenta deputāts, un man tad ir šāds jautājums. Ja valdības eh, piekrīt eh, sniegt savu ieguldījumu KLP eh, budžetā, um, lai kompensētu Lielbritānijas izstāšanos, vai šie līdzekļi tad tiks atvēlēti tikai KLP vai tiks nu, atvēlēti citiem mērķiem? Um, mums draud gan Merkursūras sarunas, gan Brexit uh, rezult, uh, sekas un tas kaitēs nepārprotami Eiropas eh, lielopgaļas ražotājiem. Un mūsu valsts eh, jūtas vēl jau izolētāka Brexit kontekstā. Bet šie argumenti un šie divi, šis divējātais apdraudējums nepārprotami ir labs arguments, lai saglabātu līdzekļu skailu P Ja valdības nāktu klajā ar finansējumu no savas puses, kā LP, tad tām ir vajadzīgs garantijas, ka šis finansējums tikai šim mērķim arī tiks izmantots. Un mēs nodrošinām augsta līmeņa, augstas kvalitātes pārtiku patērētiem Eiropas Savienībā, un KLP šeit ir izšķiroši nozīme, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi lai mēs varētu panākt eh, mērķus, kas izviet KLP ietvaros, un lai arī būtu labums eh, lauka apvidiem visā Eiropā. Tā tad ir būtiski, lai būtu atbilstoši budžets. Tāpēc es domāju, ka apsolīšana, ka līdzekļi paliks tikai KLP mērķiem, tad ja valdības tos papildus piešķirs, ir ļoti svarīgi. Lielas paldies, vēlos jūs informēt, ka šobrīd klāt ir Petilas kundzes uh, viesi, Šrajeras kundzes viesi un Culo no Itālijas viesi. Tie ir deputātu viesi, tāpēc arī sirsnīgi gribēju visus sveikt šeit. Un tagad lūdzu Desa kungs. Un teikšu, kā ir tos, kas ir Eiropas parlamenta deputāti, tos gan pieprasīšu ievērot runas laiku sekundi. Liels paldies priekšsēdētāja kungs cienījamie kolēģi no dalību valstīm un Eiropas parlamenta deputāti. Komisārs Hogans jau ir aizgājis, un priekšlikums, konkrēts priekšlikums pagaidām vēl nav pieejams, un neesmu īpaši sajūsmā par šo potenciālo priekšlikumu. Tas, kas tika runāts par komisijas priekšlikumiem, diemžēl šie priekšlikumi nevedīs pie tā, ka būs mazāk birokrātijas bet tieši mazāk birokrātijas. Tas ir tas, ko pieprasa dalība valsts. Mēs nevaram pieņemt šādu risinājumu. Priekšlikums paredz to, ka dalība valstīs īstenošana var būt ļoti dažāda, un tas nozīmē, ka atkal konkurence tiks kropļota. Pirms 50 gadiem, kad tika veidota lauksaimniecības politika, tieši tajā laikā es sāku mācīties eh, par eh, lauksaimniecības speciālistu. Ar šiem priekšlikumiem Mēs atsakamies no kopējas lauksamniecības politikas. Pēdējās reformas laikā mēs jau esam atkāpušies no kopējas politikas eh, par vairākiem soļiem, sanāk, ka būs vēl vairāki soļi. Mēs atsakamies no Eiropas Savienības vienotības eh, un eh, apvienošanas procesa, komisija nedrīkst turpināt iet šajā virzienā. Es uzskatu, ka runājot par eko pasākumiem, uh, dalību valstīm būtu nepieciešams izvirzīt savus priekšlikumus, mēs šos priekšlikumus izskatīsim, tad veidosies tāds pasākumu katalogs, un dalību valstīm būs iespēja izvēlēties no šī kataloga, jo nav jau tā, ka vides pasākumi starp dalību valstīm ļoti atšķirīgi. Uh, šī brīža sistēma varbūt nav tā veiksmīgāka, tāpēc arī būtu nepieciešams to pārskatīt. Es uz komisijas priekšlikumu skatos diezgan vēsi un neizskatās, ka mēs varēsim šajā sasākumā paspēt izskatīt šos priekšlikumus. Ja komisārs nāks klajā jūnijā uh, ar priekšlikumiem, uh, tad būs vasaras brīvdienas, un tad mēs līdz nākamajam parlamentam nevarēsim deviņu mēnešu laikā visu izskatīt un nodrošināt trialogus. Vēl viens komentārs no manas puses, tas ir saistīts ar budžetu. Eiropā 40% no budžeta mēs izdodam lauksaimniecības politikai, un tas viss tiek aprēķināts Briselē. No tā viss 1% no izdevumiem uh, Ties ir desmit miljoni uh, lauksaimnieki, simts miljoni iedzīvotāji, kas, uh, kas ir jānodrošina uh, ikdienā ar pārtiku. Tā, es jau teicu, ka, ka mūsu mm, deputāti vispār pieraduši īsī teikties, bet tagad lūdzu Cipha Kunsks no Kipras. Paldies priekšstādātāji. Vispirms Vēlos jūs apsveikt, gan jūs, gan arī lauksaimniecības komiteju par to, ka jūs organizējat šo sanāksmi. Atklāt sakot, birokrātijas samazināšanās procedūru vienkāršošana būtu ļoti vēlama, lai to labāk varētu saprast lauksaimnieki, jāpanāk arī šīs politikas uh, saskaņotībā ar citām politikām. Tas būtu ļoti labs uh, mērķis. Jāpanāk uh, arī Parīzes nolīguma iekļaušana uh, mūsu kopīgā darbībā. Jāpanāk stimuli Eiropas saimnības līmenī. Ir arī jāizskauž nevēlamās tirzniecības prakses, lai nodrošinātu nepārtrauktu pārtiks piegādes ķēdi, stiprinot uh, lauksemnieku uh, dzīves līmeni. Ir jānodrošina, jānovērš lielā plaisma starp ienākumiem, ko saņem uh, lauksaimnieki un cilvēki, kas strādā citās nozarēs. Hogan kungs to ļoti pamatot norādīja. Jāpalē, jāparedz arī citi stimuli, lai jaunieši pievērstos lauksaimniecībai, lai šī nozare būtu ilgspējīga. Jāparedz pietiekami, pietiekams finansējums KLP daudzgad finanšu schēmas ietvaros pēc Brexit. Jā, drošība un aizsardzība ir augstākas prioritātes Eiropas Savienībā vēlos pastāstīt par eh, Kipru. Par tā ir, eh, tā, tas ir izolēts tirgus, eh, mums nav sauzemes ceļu, līdz ar to mūsu lauksaimniecīskā darbība izmaksā vairāk nekā citās valstīs. Turklāt Kiprus smagi skāra klimata pārmaiņu uh, parādības. Līdz ar to ražošanas izmaksas pieaug, un līdz ar to arī lauksaimniecības produktu pieejamība ir ierobežotāka. Paldies! Hispānijā, pani, jo... Tagad lūdzu no Spānijas Torres kungs. Muchas gracias. Paldies, priekšsēdētāji. Labdien visiem! Kopējas lauksaimniecības politikas reformā mēs lūdzam, lai mūsu lauksaimnieki piedalītos jauno iz, izaicinājumu kontekstā. Viņam jāapkaro klimata izmaiņas, viņam jās, jāuztur vīde. Jā, tā mēs varam piekrist. Taču šie izaicinājumi tiek izvirzi, parādās pavisam citā finanses situācijā. Pirmkārt ir gaidām Lielbritānijas izstāšanās un tad jūs ignorējat citus faktorus. To, piemēram, faktu, ka lauksaimnieki piedalās uh, pārtiks ķēdes nodrošināšanā. Mūsu valstī mēs, mūsu lauksaimniekus, uzskatām par uh, galveniem spēlētājiem KLP nākotnē. Tad mums ir šāds pārdoms, kāda būtu Eiropas Savienība, tad, ja mūsu pārtikas daudzums un kvalitāte nākotnē būtu atkarīgi no trešām valstīm. Ja pārtika nāktu no trešām valstīm, mums jāraugās uz KLP nākotni. Un uh, mums ir bāžas par jauno maksājumu schēmu, kā tā ir saistīta ar pārtikas nodrošinājumu un kā tas ietekmēs lauksaimnieks, jo, protams, viņi ir tie, kas var uh, garantēt pārtiks nodrošinājumu. Vēl mūs, protams, ļoti uztrauc kā būs gadījumā, ja valsts būs pieņēmusi lēmumu, kas ir pretējs kopējai politikai. Un tāda ir paredzēta nākotnē kopējā lauksanības politika. Tāpēc, dāmas un kungas, vēlētos sacīt, ka jā, mēs runājam par jauniem izaicinājumiem, taču jāņem vērā arī tas fakts, ka lauksaimniekiem ir jāsaglabā 30% no tieši maksājumiem, ko viņi pat labāk saņem. Tie ir 30% no uh, visa atbalsta ir jāfinansē no kopienas budžeta. Paldies. Andriju. Andriju kungs, lūdzu. Oui, merci, le, le Paldies, priekšstādātāji. Arī es Eh, paužu nožēlu par to, ka komisāram bija jādodas prot, prom, jo te ir jautājums par budžetu. Pirms nedēļas viņš mums paziņoja, ka budžets samazināsies par 10-15%, un ceturtdien no rīta komisārs Otingera kungs teica, ka tie būs 6%. Nu, tad rodas jautājums, kā tad īsti ir, jo visam drīz daudzgad finanšu schēma mums tiks prezentēta. Nu, tas ir tā ir pamatlieta budžets. Otrais jautājums saistīts ar darba grafiku. Arī tas ir sarežģīts. Tātad eh, tu, to ietekmēs eh, komisijas eh, normatīvā priekšlikuma kvalitāti. Subsidiaritātes vārdā mums mm, ir ļoti vispārīgs likumdošanas priekšlikums. Uh, padomi mums saka, ka pavisam skaidrs skatījums uz KLP, nu varbūt kā agrāk tā bija, bet šodien tā viss neizskatās. Mm, gribētu zināt, par ko mēs te izrunājam. Un tālāk par likumdošanas priekšlikuma precizējumu. Uh, precizētību mm, mēs līdz mājām vēl varam gaidīt. Jautājums, vai pirmais lasījums bija, būs pirms eh, šī sasaukuma beigām vai pēc tam. Uh, un jāsanās arī ar sektorā nodarbinātiem. Es dzirdēju Dortmund kungs sacīto, viņš runāja par eh, institīvas ziņojumu. Jā, omnibus ir labs solis, taču ar to vien nepietiek. Ir jānodrošina pamatienākumi lauksaimniekiem. Komisija nāk klajā priekšlikumu, taču jāskatās detalizētāk, kas tur tiek piedāvāts. Es piekrītu pirmajam līmenim kā tiek stiprināta kondicionalitāte. Te mēs īpaši veicinām ekoloģiskās saimniecības. Bet ir paredzēts tāds kā kokteils, ir ekoshēma un zaļināšanas pasākumi. Jā, paredz zaļināšanas obligātie pasākumi visiem lauksaimniekiem, nevis tikai tiem, kas par to iestājas. Paldies. Liels paldies. Mēs dzirdam dažādus skaidrus, procentus, tad arī vai tā, ka pietrūks cenu. Vai nu mēs runājam par iepriekšējā gada cenām vai par kādām citām cenām, mēs varam dažāda veidā uh, eh, ciparus pieminēt. Tagad lūdzu Ardanovska kungs. Vēlos pateikties par iespēju sniegt informāciju par to, kāda ir polijas parlamenta viedoklis. Ļoti labi, ka Eiropas parlaments atbalsta, lai gan, protams, protams ir, ir uh, atšķirības starp uh, Eiropas, starp dažiem uh, politiskajiem spēkiem, bet kopumā kopējā lauksaimniecības politika polija tiek atbalstīta. Runāšu tikai par būtiskākajiem jautājumiem. Tagad ir īstais brīdis pārtraukt runāt par nepieciešamību panākt vienotu uh, finansējumu pirmajā pīlārā. Jaunajā finanšu perspektīvā ir nepieciešams līdzsvarot, jo vēsturiskie vien netaisnīgie kritēriji un šie kritēriji ir uh, uh, jānojauc. Mēs esam runājuši arī par to, kā tiek diskriminēti mazie vidē uzņēmumi. Vēl viens aspekts, tas ir saistīts ar uh, jauniem uzdevumiem, kas tiek izvirzīti lauksaimniekiem Austrijas uh, prezidentūrā. Mēs ceram, uh, ka tas tiek turpināsies. Mēs atceramies Francu Fišleru, kas runāja par pārtikas ražošanu, par līdzsvarotu teritoriālo attīstību. Vēlamies uzsvert to, ka tiks palielināta dalībvalstu loma lauksaimniecības politikā un politikas administrācijā, bet tas nekadā gadījumā nenozīmē, ka mēs ejam uh, lauksaimniecības politikas renacionalizācijas virzienā. Mēs vēlamies, lai būtu kopēja un eh, solidārā lauksaimniecības politikā, neatkarībā no tā, vai valsts atrodas dienvidos vai ziemeļos. Uh, vai austrumos vai rietumos. Vēlos runāt arī par otro pīlāru, kas ir uh, lauku attīstība, tas mūsu valstī ir ārkārtīgi svarīgi, un otrā pīlāra politika ir jāizmanto ar kohēzijas politikas līdzekļiem, tas mūsu valstī ir ārkārtīgi svarīgi. Un uh, nobeigumā vēlos teikt, ka, Eiropas parlam, ka Polijas parlaments atbalsta kopējo lauksaimniecības politiku. Tagad lūdzu no Zviedrijas Vestlīna kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Ļoti interesants un svarīgs diskusijas, un arī Zviedrijā mēs esam vienisprāts par to, kādai vajadzētu būt lauksaimniecības politikai. Uzskatām, ka tai būtu jāveido tādajādi, lai KLP veicinātu mūsu konkurētspēju. Tāpēc mēs atbalstam tiešos maksājumus otrā pilāra ietvaros. Uzskatām, ka tas arī ir viens no svarīgiem instrumentiem, kā atbalstīt vidas aizsardzību. Uzskatām, lai pārrobežu un šīs krustoju, e, krustprasības patreizējā formā nefunkcionē un zaļināšanu vajadzētu veicināt. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai jaunā sistēma, kas ir augst ambiciozi, tomēr iestātos par lauksaimniecības un vidas aizsardzību un būtu galvenais vienkārša jo vides aizsardzības pasākumi ir jāstiprina. Otrs svarīgais mērķis, piemēram, par antibiotiku rezistenci, par dzīvnieku labturību un cilvēku veselību. Tas mums ir ārkārtīgi svarīgi. Tomēr Zviedrija ir pārliecināta, ka tieši kopīgās lauksaimniecības politikai atvēlētā budžeta stratēģija ir pareizais instruments. Mēs e, nedaudz rezervēti izturamies e, pret to, ka vienmēr budžets ir jāpalielina. Nevienmēr mēs esam par samazināšanu. Jo, bet nedrīkst būt arī tā, ka tieši lauksaimnieki maksās par Lielbritānijas izstāšanos. Mēs gribam, lai Briti par to maksā paši un nevis atlikušo dalību valstu lauksaimnieki. Uh, Zviedrijā jau tā valda eiroskeptiska gaisotne, un visiem ir jāsaprot, ka Brexit ietekmēs mūs visus. Kuznika kungs, paldies, cienījamie deputāti, ministra kungs. Man ir trīs eh, lietas, par kurām es gribētu runāt. Es vēlos, lai KLP pēc 2020. gada eh, būtu ne tikai paturēta, bet stiprināta, ir svarīgi ņemt vērā ekonomikas aspektus, lauku attīstības e, koncepcijas, svarīgi nediskriminēt dalību valstis un tikpat svarīgi ir vienkāršot politiku. Kopēji lauksaimniecības politikai ir jānodrošina taisnīgs e, maksājuma izlīdzinājums starp dalību valstīm. Un runājot par lauku attīstību, ir ļoti svarīgi uh, nodrošināt uh, mazāku līdzsvaru, nelīdzsvaru starp uh, uh, lauka reģioniem dažādās valstīs. Ir svarīgi, lai pēc iespējas tiešāk finansējums nonāk lauksaimniekiem, it sevišķi uh, ģimenes uzņēmumiem, ir nepieciešams atbalstīt arī uh, biosaimniecību attīstību un veicināt uh, dzīvnieku labturības standartus pārtikas sektorā ir nepieciešams veicināt vietējo lokālo ražošanu, tā lai pēc iespējas tuvāk varētu pārdot lauksaimnieki savu produkciju. Un es arī aicinu uh, teikt to pašu uh, ko teica Hogana kungs. Viņš teica, ka dalību valstīm būtu nepieciešams pieprasīt, lai pieprasīt to, lai nepieciešams gadījumā palielinātu, uh, palielinātu iemaksas un polīgi gatavu par 1,1% palielināt iemaksu. Tagad no Lietuvas, Tankī Hasakungs. Pirmininkė, gerbimi kolegos. Lietuvos nacionalinio parlamento pozicija, kuri buvo išsakyta praeitų metų būtent pavasario sesijoje, pagrindinis. Un pagājušā gada pavasara sesijā, runājot par kopīgo lauksaimniecības politiku, pagājušajā gadā mēs runājām par godīgumu. Un arī šodien daudz kolēģi, kur izteicās, pieminēja godīgumu. Tas attiecas uz maksājumiem. Maksātajam visās dalību valstīs ir jābūt godīgam. Baltijas valstis saņem viszemākos maksājumus visā Eiropas Savienībā. Ļoti daudzi iedzīvotāji dodas prom no Baltijas valstīm, tāpēc jaunajā daudzgadu finanses skēmā kopīgā lauksaimniecības politika ir jābalsta uz godīgumu. Mēs saprotam, ka Brexit dēļ lauksaimniecībai atvēlētais finansējums samazināsies. To mēs saprotam. Mēs saprotam, ka sarunas par lauksaimniecībai atvēlēto daļu būs pietiekami sarežģītas. Un tomēr godīgumam, es pat gribētu teikt saprātīgumam, ir jāprevelē. Jaunajā budžetā paredzētā nauda jau zināms, ka to ir paredzēts samazināt, un tomēr ir svarīgi saglabāt budžetā patreizējā līmenī. Par jaunām politikas eh, jomām KLP domājot, uh, Lietuva uzskata, ka ir varbūt jāpamaina skatījuma paradigma. Mēs nevaram balstīties uz vēsturiski izveidojušos situāciju. Baltijas valstis un Višagradas valstis šobrīd arvien skaļāk runā par to, ka tā saucamās jaunās dalību valstis tajās ir jāiesaist, tajās ir jāieklausās daudz vairāk. Godīgums, godīgums un vēlreiz godīgums, jo jūs apgalvojat, ka Eiropas Savienība balstās uz godīgumu. Runājot par budžetu, tad atcerēsimies, ka šīs perspektīvas budžets bija par 11% mazāks. Tas nozīmē, ka tie 48 miljārdi salīdzinot ar iepriekšējo perspektīvu. Tas nozīmē, ka Tad, kad mēs runājām par šo perspektīvu, mēs runājām par daudz mazāku budžetu nekā tas bija iepriekšējā periodā. Šī ir informācija ļoti svarīga. Tagad lūdzu Faltenika kungs no Čehijas. Paldies! Paldies par to, ka esat uzaicinājuši mūs piedalīties šajā sanāksmē. Čehija atbalsta kopējo lauksaimniecības politiku. Čehijas republika uzskata, ka ir nepieciešams palielināt finansējumu, jo ir svarīgi, lai Eiropas Savienība attīstītos un lai, lai nebūtu mazināts finansējums KLP. Bet mums šeit ir viena nopietna problēma. Čehijas republika nevar piekrist principam, ka būs obligāta ierobežošana, obligatory capping. Un tas es paskaidrošu. Eh, uzņēmumi, eh, saimniecības, eh, kas strādā, tie ir 150 tūkstoši saimnieku. Un tas nozīmē, ka viņiem būs nopietnas problēmas un šie mazie ģimenes uzņēmumi uh, nopietni cietīs arī no tā, ka palielināsies administratīvais sloks. Mēs vairāk kārt esam dzirdējuši no Hogana kunga, no Dorfmana kunga, no ministriem, ka mums nepieciešams lielākā mērā ļaut dalību valstīm lemt par KLP jautājumiem. Ir arī teikts, ka mums ir jāpalīdz maziem lauksaimniekiem un uh, jā, nav jāsubsidē tie, kuri nedarb, nenodarbojas ar lauksaimniecību aktīvi. Mūsu mērķis, protams, lai būtu tikai šie aktīvie lauksaimnieki, un cevišķi, protams, jāatbalsta jaunie lauksaimnieki. Tāpēc man nav līdz galam skaidrs, kāpēc ir obligātie limiti. Referenta kungs, Dorfmana kungs, viņš ļoti pareizi teica, ka obligātie limiti dalību valstīs ir tieši tādēļ, ka uh, mazajām saimniecībām uh, ir lielākas e, izmaksas uz hektāru nekā mazajām, nekā lielajām, bet to mēs varam risināt. Vai jūs runājat par to, cik lielā mērā tiek nodrošināts, e, nodrošināts, e, nodrošināts darba vietas? Un tad, protams, runa ir arī par to, uh, Uh, vai ir uh, apjoma ekonomija. Tagad lūdzu Milleres kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Kopēja lauksamniecības politikā ir uh, veiksmes stāsts un ir nepieciešams to turpināt attīstīt pakāpeniski. Mēs šobrīd šeit runājam par pārtikas uh, produktiem un par nepieciešamību nodrošināt to, lai pārtikas produktu Eiropā netrūktu. Mums Eiropas parlamentā uh, Eh, Bāžas rāda tas, ka dalību valstīs pastāv ļoti atšķirīgs viedoklis par kopēju lauksaimniecības politiku un arī politikas īstenošana ļoti, ļoti dažādi. Es šeit runāju, piemēram, par Vāciju, par to, ka tā ir vienīgā valsts, kurai pēc būtības darbojas atsaistītie maksājumi, citi, citas valstis arī nākotnē, nu, labprāt vēlas mainīt situāciju būs arī grūti, tad, kad tiek runāts par sociālajām komponentēm uh, lauku reģionos, kas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi, jo sociālie jautājumi ir ļoti svarīgi. Mums ir jānodrošina, lai sociālās struktūras uh, uh, turpinātu eksistēt. Un šeit, runājot par tiešajiem maksājumiem, šeit ir arī sava ietekme. Protams, arī dzīvnieku labturības jautājumiem ir sava loma, un šeit dalība valstīs ir atšķirīgi kritēriji, un tas ietekmē arī pārtikas produktu uh, mazumtirzniecība, jo prasību katalogs ir paralēls tam prasību katalogam, kas ir saistīts ar lauksaimniecību Eiropas Savienībā. Manuprāt, ir nepieciešams stiprināt arī uh, pētniecības jomu un lai mūsu jauniem lauksaimniekiem būtu iespēja darboties lauksaimniecībā un izpausties. Un Eiropas parlamentam ir jārada ietvars, lai varētu to visu darīt. Un es aicinu dalību valstis un attiecīgi šeit esošos pārstāvjus lūdzu neļaujiet birokrātie vairoties jūsu valstīs. Paldies! Kad mēs runājam par maksājumiem, kas ir saistīti ar ražošanu, tad mums ir nepieciešams saprast, ka tikai 13 līdz 15% no budžeta atvēlēt maksājumiem, kas ir saistīti ar ražošanu. Un tas ir tikai no, no tikai tāda veida ražošanai, kas ir Eiropas uh, noteikumos, nevis tā, ka plašāk mēs varētu to attiecināt. Un runājot par to, vai KLP ir veiksmes stāsta 50% uh, no ienākumiem lauksaimnieki dažreiz gūst no citiem uh, avotiem nekā no lauksaimniecības. Es nezinu, vai tas ir sevišķi veiksmīgs stāsts. Un tagad no Portugāles jāsaka kungs. Muito obrigado, Sr. Presidente, caros membros do Parlamento Europeu e dos Parlamentos Nacionais. Quando falamos da PAC, nas suas diversas componentes, dimensões e pilar... Mēs um, esam runājuši par kopīgo lauksaimniecības politiku, bet um, ir svarīgi izprast, kāda ir nozīme dalību valstīs, piemēram, Portugālē. Mums ir ārkārtīgi daudz piena, lopu saimniecību, bet bet um, kopīgā lauksaimniecības politika dod darbu simtiem tūkstošu cilvēku, 20% no no lauksaimniecības zemēm dod 80% no lauksaimniecības ieņēmumiem. Jau 30 gadus Portugāla ir piedalījusies kopīgajā lauksaimniecības politikā, un patiesībā uh, joprojām Portugāles IKP liela sadaļa sastāda lauksaimniecība. Tas nozīmē arī kvalitatīvu pārtiku un darba vietu. Mēs no Portugāles puses uzskatām, ka tieši šādu lauksaimniecību ir jāturpina atbalstīt Eiropā. Visās dalību valstīs, dažādās dalību valstīs ir dažādas situācijas, un tomēr Mēs uzskatām, Portugāla uzskata, ka maksāt vajadzētu tiem zemniekiem, kuri tiešām ražo. Nevajadzētu maksāt tiem, kuri neražo neko. Mūsuprāt, šāda sistēma ir nedaudz perversa, un patiesībā sistēma, kas atbalsta neražojošu zemniekus, pati iešauj sev kājā. Paldies!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 godātais priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, sveicien no Somijas parlamenta. Pārtiks ražošanas atbalsts pilnīgi noteikti visā Eiropā šobrīd ir izvirzījies par aktuālu jautājumu un ražošanas atbalsts noteikti ir jāatbalsta ar jaunākajām tehnoloģijām un arī ar jauniešu atbalstīšanu lauksaimniecībā. Uh, Lauksaimniecības ietekme uz vidi pēdējos 20-30 gados ir bijusi būtiska, un mēs uzskatām, ka jaunākā, jaunākā kopīgās lauksaimniecības politika ir jāvirza arī uz vidi saglabāšanu, jo mēs visi esam atkarīgi no vidas izmaiņām, un ja vēlamies lauksaimniecību nodrošināt Eiropā arī turpmāk, tad mums taču jāņem vērā, pie tiem jāņem vērā dažādās nozarēs un dažādos līmeņos. Pēc Somijas domām mēs vēlētos mazliet vairāk parunāt par šo ļoti delikāto jautājumu un kritiski vērtēto jautājumu tiešie maksājumi un atsaistītie maksājumi, galvenokārt tiešie. Somijā eh, vides apstākļi un eh, laika apstākļi ir īpaši salīdzinot ar citām dalību valstīm. Me, mums tā saucamie at, atsaisti, tā saucamie perifērie reģioni ir tik ļoti pakļauti dažādiem riskiem, ka citām dalību valstīm tas vispār nav izprotams. Somijā lauksaimniecības atbalsts ir relatīvi lielāks, jo arī ražošanas izdevumi ir daudz augstāki kā vidēji Eiropā. Un tomēr tiešo maksājumu izmantošana arī turpmāk un šo maksājumu piešķiršanas algoritmi uh, tiem ir jābūt savādākiem. Es vēlētos uzdot jautājumu un arī, protams, dzirdēt atbildi, ko jūs domājat par tiešo maksājumu turpmāko attīstību un dzīvi Eiropā? Nie wiem, do kogo to. Nezinu, kam tika adresēts šis jautājums, bet ja es varētu atbildēt, tad varu teikt, es esmu pār to, lai tiktu ņemti vērā uh, situācija, kādā atrodas lauksaimnieki, lai zemes uh, kvalitāte tiktu ņemta vērā un tā tālāk. Jo tas uzreiz ietekmē to, uh, kāda ir uh, raža. Un tagad lūdzu Sandra Skundze. Um, llevamos Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mēs uh, faktiski pēdējo pusotru stundu esam pavadījuši runājot par to, kā atbalstīt eh, lauksaimnieku ieņēmumus, bet divus, divus tematus mēs neesam pieminējuši vispār. Pirmais ir cena, kas, ir, kas tiek maksāta lauksaimniekam par saražoto. Un tad uh, ražošanas regulēšana un tirgus regulējums. Ja mēs nepievērsīsim mūsu uzmanību šiem abiem aspektiem, tad eh, nezinu, vai mums izdosies pārliecināt, ka lauksaimniecība ir jēgpilns amats. Kā jau teicu, jaunieši nevienmēr grib strādāt lauksaimniecībā, un tas jau ir saprotams, ja mēs nevaram nodrošināt viņiem adekvātu dzīvi jaunieši šobrīd lauksaimniecība nesaista. Un vēlētos pieminēt citu momentu, par ko vispār ļoti reti runā, un tās ir sievietes zemnieces. KLP diskriminācija ir gandrīz struktūrā ierakstīta, un kā nodrošināt uzņēmumu uh, līdz īpašuma tiesības arī sievietēm, jo bieži vien tieši sievietes padara smagāko darba daļu. Un visbeidzot, tirzniecības nolīgumi un kā Eiropas Savienības noslēgtie tirzniecības līgumi ietekmē tieši mazos un vidējos lauksaimniekus. Visās dalību valstīs šis jautājums ir aktuāls, bet arī tajās valstīs, ar kurām šos tirdzniecības nolīgumus mēs noslēdzam. Pavisam nesen viesojos Brazīlijā un eh, noslēdzot eh, līgumu ar Merkozūru, kas notiks ar lielopgaļas importu. Un kas notiek eh, produktus pārvadājot? Mēs varam visu to, ko mēs ievedam, nu gandrīz visu ražot Eiropā un ražot daudz tuvāk patērētājam. Tieši raugoties uz ilgtspējīgu, mums ir jāskatās, kur šie produkti tiek ražot un patērēt. Bija noteikumi, bija, piemēram, piena kvotas, bet tad bija arī piena sektora krīze. Tagad lūdzu Degrota kungs no Nīderlandes. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Nīderlandes parlamentu vārdā es runāšu holandiešu valodā. Vēlētos pateikties eh, Eiropas parlamenta lauksaimniecības komitejai par šīs konferences organizēšanu. Es eh, tomēr vēlētos pakavēties pie kritiskiem komentāriem par nākamo KLP Un viens jautājums. Kā jūs garantēsiet, kā jūs nodrošināsiet, ka visās Eiropas Savienības dalību valstīs tie līgumi, kas ir saistīti ar Eiropas Savienības mērķiem, tiks īstenoti? Tā tad, lai nebūtu tā, ka dažādas dalību valsts ar dažādu olektu mēra Eiropas Savienības mērķus. Parkosu Kafantari. Lūdzu, Kafantari no Grieķijas. Σημαντική η σημερινή πρωτοβουλία. Šodienas institīva ir svarīga, proti, lai tiek apspriesta kopējā lauksaimniecības politika šeit Eiropas parlamentā. Sākumā es vēlētos teikt, ka KLP arī turpmāk jābūt kopīgai eh, politikai, kas nodrošina reģiona attīstību, vidas aizsardzību, patērētāju aizsardzību un arī uh, ienākums lauksemniekiem. Uh, Hogan kungs teica, ka ir atšķirīgi lauksainiecības modeļi ziemeļos die un dienvidos, un viņš arī izcēla konkrēti Grieķiju, tāpēc, ka tā ir varbūt atšķirīgs lauksainiecības uh, modelis, atšķirīgs no Somijas modeļa, kā viņš pats pieminēja. Tāpēc jāņem vērā tādi rādītāji, katrā valsts, vai ir salas valstī, vai ir kalnu apvidi, un jāparedz īpaši pasākumu mazajiem, mazajām vidējām saimniecībām, lai kompensētu nelabvēlīgos apstākļus, kas ir uz salām vai kalnainos apvidos. Jo jāatbalsta īpaši tās nozars, kur e, ieņēmumi ir zemā līmenī. Vēl vēlos teikt, ka izaicinājumi ir daudz e, viegli neskā, neklājas lauksaimniekiem, lauksaimniecības ekonomikā Viens no izaicinājumiem ir saistīts ar klimata izmaiņām. Tas ir apdraudējums, tāpēc jābūt arī jauniem instrumentiem apdraudējuma pārvaldībai. Tad vēl ir arī problēma ar ūdeni. Ir jānodrošina ar īpašu politiku gan uh, um, ūdens kvantitāti, ņemot vērā klimata izmaiņas, kā tā kvalitāte. Te ir svarīgas arī jaunās tehnoloģijas, ir jādigitalizē arī šī joma un jāpanāk uh, novatorismu. Mēs Grieķijā uzskatām, ka budžetam ir jābūt vismaz tādam pašam, kāds tas bija līdz šim kopējā lauksaimniecības politikā. Mēs esam par abiem. Um, pīlāriem tiešmaksājumi un reģionāla attīstība, bet tā kā tiešmaksājumi te tik pieminēti, atbalsts uz hektāru nevar tikt uzskatīts par vienīgo rādītāju, salīdzinot eh, tieši tiešmaksājumus. Paldies! Liels paldies par to, ka jūs runājāt par Eiropas Savienības lauksaimniecības dažādību kaut vai Grieķija, Somija, jo tik atšķirīgi lauksaimniecības paņēmieni, kā mēs varam uh, paturēt kopēju lauksaimniecības politiku un kā mēs varam dažādot instrumentus, lai varētu tik dažādus modeļus atbalstīt. Jo noteikti šī problēma būs uh, ļoti nopietna, lielāka par enerģiju. Tagad lūdzu Hauslinga kungs. Paldies priekšsēdētā kungs. Paldies par arī par to, ka mums ir iespēja diskutēt. Esmu ļoti Eh, ļoti eh, apmierināts, vienmēr redzot, kad eh, lauksaimniecības ministri nāk un saka, ka budžetam jāpaliek iepriekšējā līmenī. Ir tā, ka mums naudas ir mazāk un ir nepieciešams mērtiecīgāk šo naudu izlietot, un savādāk nākotnē mēs nevarēsim uh, funkcionēt, un ir svarīgi, lai mēs finansējumu saistītu ar efektivitāti, ar atdevi jo eko aspekti un citi aspekti, uh, tie visi ir jāņem vērā. Un tas pats, protams, uh, vēl viena lieta, kas jāņem vērā, ir uh, tas, ka jābūt uh, ļoti taisnīgiem naudas sadalē. Uh, jautājums, kas arī bieži ir izskanējis, ir dzīvnieku labturība. Esmu jau teicis to rudenī, mums kopējas lauksaimniecības politikas mērķi ir kaut kā kopā jāsasaista. Uh, Mēs nevaram runāt par masu produkciju pasaules tirgumu un te pašā laikā par kvalitatīvām pārtikas precēm. Tas to nevar sasaistīt kopā. Piemēram, Merkosūra risinājumi mums neder un tāpēc arī rodas tāda zināma kolīzija. Jautājums par to, lai nacionālām valstīm būtu Uh, lielas manevrēšanas iespējas, tad varu teikt tā, ka jau tagad mums nav kopējas lauksaimniecības politikas, jau tagad mums ir atšķirības tik daudzos jautājumos par plāniem, vai mēs plānojam kaut ko kopā, nu plānot mēs varam cik uziet, bet vai mēs varēsim to visu arī īstenot, tas ir nākamais jautājums. Mums būtu nepieciešams to visu paturēt šeit, uh, Briselē, jo dalību valstīs ja mēs ļausim pilnīgu vaļu, tad varētu teikt, ka kopējā lauksaimniecības politika līdz ar to būs beigusies. Un nedrīkstam tagad vēl lielākā mērā atkāpties viens no otra. Cienījamie deputāti, jā, mums ir kopīgā lauksaimniecības politika, bet tā jābūt pietiekam elastīgai, lai varētu ņemt vērā katras valsts specifiskos apstākļus. Paldies! Bet Hausa kungs, lūdzu! no Vācijas. Paldies, priekšsēdētā kungs. Paldies arī par to, ka esat ielūguši mani šeit. Es esmu no Vācijas, no kādas federālās zemes, un tas nozīmē, ka arī man ir savs viedoklis par to, kā vajadzētu attīstīties kopējā lauksaimniecības politikai. Vispirms runāsim par pamatlietām. Pirmām kārtām mēs uzskatām, ka ir nepieciešama trīs stūri starp ekonomiku, ekoloģiju un Uh, sociālo atbildību, kā arī kultūrālās vīdes attīstību. Tas nozīmē, ka lauksaimniecības politika no šī viedokļa Eiropā ir uh, veiksmes stāsts. T mums ir jānosaka mērogi, un varu teikt, ka šobrīd vides mērķus mēs neesam sasnieguši bio dažādība, nitrātu note, noteikumi dzeramā ūdens direktīva, visi šie mērķi pagaidām nav sasniegti, bet tieši lauku reģionos visi šie labumi tiek saražoti. Mums Eiropas Savienībā ir jāsaprot, kā mēs varam sadarboties ar praktiķiem, ar zinātniekiem, un tāpēc arī ļoti labi, ka ir iespēja lauksaimniecības komitejā visus šos viedokļus uzklausīt. Mēs arī zinām, ka šodien, ka lauksaimniecībā un uh, lauka reģionos ienākuma līmenis ir ļoti dažāds, ļoti atšķirīgs, un tāpēc arī Eiropā, ja godīgi, lauku reģioniem nākotnes nav, ja mēs nepalīdzēsim. Mums ir jābūt iespējai palīdzēt lauksaimniekiem un uh, lauku reģionos dzīvojošiem, bet tas nozīmē, ka arī no viņu puses ir vajadzīga uh, aktīva līdzdalība. Tagad ir jauni uzdevumi piemēram, digitalizācija. Visi šie jautājumi par to, kā mēs varam jauniem cilvēkiem uh, lauku reģionos piedāvāt jaunas perspektīvas. Mums ir nepieciešams vairāk modernizēt, mums ir jāstabilizē uh, lauku reģioni un jānodrošina tu, tas, lai mēs varētu mazināt birokrātiju. Paldies! Děkuji, dobrý den, pane eh, předsedo. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Varu teikt, ka jau četrus gadus man bijis iespēja, uh, manam kolēģim bija iespēja četrus gadus piedalīties uh, ministru padomu sanāksmēs. Esmu jauns atbildīgā personā runājot par lauksaimniecības politiku jābūt vienkāršākai, mazāk birokrātiskai, mazāk sarežģītai. Ja savādāk tad nav vērts vispār, jo eh, mūsu zemniekiem ir grūti pierast pie tā, kas jau ir. Pievienošu arī to, ko teicis Dorfmana kungs. Viņš ir runājis par mazām saimniecībām. Varu teikt, ka Čehijas republikas vārdā, ka šis ir ārkārtīgi būtisks jautājums. Manai sievai pieder 25 aramzemes hektāri, un, un tas ir tas, kas parasti ir ar maziem uh, nelielām saimniecībām, kurām varbūt nav tik lielas platības par uh, obligātajiem limitiem. Es līdz galam nesaprotu, kāpēc komisāra kungs vēlas parametrus mainīt. Tas ir tas, ar, par ko ir atbildīgs Hogana kungs, nevis Otingera kungs. Tad, kad mēs runājam par obligātajiem limitiem, 25%, tas jau nav svarīgi, kas saņems šo finansējumu, bet jautājums tam ir saistīts ar to, ko viņi darīs ar saņemto naudu, vai viņi veicinās vidas mērķu sasniegšanu. Čehijā mums ir aptuveni 200 tūkstošu saimniecību, 2000 saimniecību, eh, kas ir vislielākas saimniecības, uh, 85% no piena tiek saražot šajās 2000 saimniecībās, un arī lielākoties uh, cūgaļas un putnagaļas tiek saražotas tieši šajās 2000 saimniecībās. Un viņu veids, kā viņi risina jautājumus, kas ir saistīti ar uh, vides attīstību un tā tālāk, uh, tad, manuprāt, ļoti svarīgi nodrošināt subsidaritāti, lai dalību valstīm būtu iespēja pašām lemt par daudziem jautājumiem. Līdz ar to, ja ir limiti, tad tiem ir jābūt neobligātiem. Es domāju, ka tie 25 hektāri, vai tas nozīmē, ka tava sieva ir bagāta vai nabaga? Agņukungs, lūdzu. Thank, thank you. Paldies. Mani uztrauc tiesību aktu ietekme temati, kas ir politiķi pārzinē, un, pārziņa, un es redzu, ka uh, deputāti pilnīgi vai uzbrūk pesticīdiem. Dažkārt tam nav nekāda pamata. Ja uh, viena viela tiks uh, aizliegta tuvāko uh, gadu laikā, tad mēs zaudēsim konkurētspēju. Jūnijā būs debatas kad Bulgārijai ir prezidentūra. Un jautājums, vai mēs varam izmantot neokatanīdu. attiecībā smidzinot uz augiem, kas tiek ievākti pirms viņi sāk ziedē. Taču zaļais lobijs e, ir tik spēcīgs, gatavs visu aizliegt. Nu, tomēr bioloģiskie lauksaimnieki izmanto ko, materiālu, ko devē par uh, kabas sulfītu, un tas arī ir kaitīgs. Un tomēr komisija ir teikusi, ka to lietot ir droši. Tas ir tik nekonsekventi. Tas nav pareizi, tā nevar uh, rīkoties mūsu politika. Kāds no Zviedrijas pieminēja mi mikroprezistenci? Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo miljoniem dzīvību ir uz, liktas uz spē, spēles. Es ierosinātu otrā pilāra ietvaros atvēlēt tam līdzekļus, lai palīdzētu uh, mājputnu gaļas ražotājiem, tas viņiem varētu palīdzēt, palīdzēt. Viņiem būtu īpašs tāds fonds, tā vietā, lai viņi izmantotu antibiotikas. Tas būtu tikai loģiski, tas saprātīgi, tas ir konstruktīvi. Nu, nedomājiet par tiem 30, 40 eiro uz hektāru jaunsaimniekiem, tam nav nozīmes. Tas, par ko es runāju, lūk, tas ir svarīgi. Žikuja, madam Fingrievā. Paldies, tagad lūdzu Fingrievas kundze. Madam Vingrieva. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Gerbiam... Paldies. Paldies. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mēs e, šobrīd uzsākam diskusijas par jauno KLP, nākotnes KLP. Runāsim par to, ko tad KLP var sniegt kā pievienoto vērtību no Eiropas puses lauksaimniecībai. Galvenais uzsvers, kad tika izveidot KLP, bija nodrošināt pārtika Eiropā, bet jaunajā politikā mēs runājam par inovatīvu metožu izmantošanu. Mēs domājam, ka tikpat svarīgi kā pievienotās vērtības veidošana ir svarīgi arī noteikuma izstāde, izstrāde. Lauksaimniecībai ir jābūt inovatīvai, izdzīvot spējīgai, vidi aizsargājošai un sociāli un ekonomiski stabilai. Lai atrisinātās problēmas, ar kurām šobrīd sastopas Eiropas lauksaimniecība un lai spētu veiksmīgi izdzīvot arī nākotnē, lauksaimniecības politikai ir jātiek vienkāršotai. Par mūsu starptautiskajām saistībām runājot, mums e, ir jāiestājas par spēcīgu vidas aizsardzības aspektu. Tāpēc mēs iestājāmies par ilgtspējīgu lauksaimniecību, salīdzsvarotu lauksaimniecības politiku tādu, kas būtu pieņemama visiem tās dalībniekiem. Uh, Mēs iestājāmies par aprites ekonomiku, par ekoloģisku lauksaimniecību, bet to mēs varam sasniegt tikai atbalstot jaunas lauksaimniecības iniciatīvas un padarot lauksaimniecību neuzņēmīgāku pret ārējās vides kairinājumiem. Arī par pārtiks drošību runājot, par vides faktoru nodrošināšanu, Tas ir ārkārtīgi svarīgi un ceram, ka jaunajā KLP tas tiks ņemts vērā. Proti, lai pārtikas ražošanas ķēdīte būtu pēc iespējas īsāka un lai mēs daudz vairāk runātu par veselīgu pārtiku. Portugāla. Par mokungs no Portugāles lūdzu. Obrigado, senhor presidente, senhor presidente, senhores. Paldies, prieksēdētāji kungs, godātie parlamenta deputāti. Portugālē Mēs uzskatām, ka KLP jaunieviestie divi pilāri ir atbalstāmi un lauksaimniecības politika vispār te ir jābūt eh, tendētai uz ražošanu. Protams, ka kvalitatīva pārtika ir KLP mugurkauls, bet mēs nedrīkstam aizmirst arī vides aspektus, tieši aprēķinot eh, tiešos maksājumus. Uh, Tie ir ļoti svarīgi kā videi, tā arī lauksaimniet, tā arī lauka teritorija attīstībai un um, teritoriju un cilvēka aizplūšanas samazināšanai. Mēs uzskatām, ka patreizējā kopīgā lauksaimniecības politika un tās finansējuma apjoms ir jāsaglabā. Merci, Paldies, priekšsēdētāja kungs, saka Lazo kungs. Mēs uzskatām, ka KLP lielākais mīnus ir tas, ka lauksaimnieki par savu, ar savu saražoto nevar izdzīvot. Naudas, ko KLP atvēl lauksaimnieku finansēšanai un algām ir pārāk zema. Nākamais, ko darīt ar piena pulveri, kas ir saražots un ko ar to darīt? Šobrīd komisija nespēdam atrasināt šo situāciju, apgalvo, ka piena pulveris tirgū var tikt palaists turpmāko trīs gadu laikā. Es eh, nedomāju, ka komisija ir taisnība, pietiek paraudzīties tikai uz lauksaimnieku pašnāvību statistiku Eiropā. Tā ir šausminoša. Es uzskatu, ka no Briseles kaut ko noteikta piena pulvera piena pulvera palaišanā tirgu ir samērā neiespējami, un Brisele neko nesaprot, kāda ir lauksaimnieku dzīve. Tas, ka lauksaimniekiem ar, ir jāsaražo arvien vairāk par arvien zemāku pašizmaksu, kur tad būs sarkanā robeža? Es vēlētos atgādināt, ka. Kā lauksaimnieki jau vēlas mūs pabarot un nevis nogalināt, tāpēc visu laiku šī ekoloģiskā politika, kas žņaudz lauksaimnieks un lauksaimniecību Eiropas Savienībā, nezinu, kur tas aizvedīs. Šobrīd es neredzu citu alternatīvu un es domāju, ka vajadzētu pētīt šo jomu. Arī monopolu loma ķīmiskajai industrijai ķīmiskajiem ražotājiem, un es uzskatu, ka komisija ļaujot lielajiem ražotājiem patiesībā ietekmēt politiskos lēmumus ir skandalos. Es tikai vēlējos pateikt, ka ražotāji, diemžēl, atkal un vēlreiz cieš Briseles dēļ. Paldies! Paldies! Vēlos teikt, ka jūs ļoti tādā īstā laikā runājat, ja ieradās eh, Jerži Plevā, ģenerāldirektors, un sirsnīgi sveicu viņu. Un tagad lūdzu izteiksies divi tau, Nacionālo parlamentu deputāti, sāksim ar Marokongu. Eh, paldies, paldies, es sēžu šeit, jā. Paldies, priekšsēdētāji kungs, eh, godātie kolēģi. Eh, Hogana kunga teiktais mūs eh, pietiekamā mērā satrauca, un eh, mēs uzskatām, ka kopīgās lauksaimniecības politikas tehnokrātija nenāks nevienam par ļaunu. Uh, Eiropas parlaments tiek nobīdīts malā, komisija mēģina vienoties ar dalību valstīm. Protams, mēs iestājāmies par subsidiaritāti, bet bieži vien ar subsidiaritāti mēs saprotam konkurenci, vidas aizsardzības pasākumu samazināšanā starp dalību valstīm. Šādā rakursā raugoties arī starptautiskā līmenī mums ir jāiestājas par tiešām vienotu kopīgo lauksaimniecības politiku. Un eh, mēs nevaram atbalstīt, ka lopkopībā un lauksaimniecībā notiek tik smagas izmaiņas, kā to ir paredzējusi komisija. Mēs um, nosodam negodīgas komercprakses piemērus lauksaimniecībā, un mēs nevēlamies, lai KLP tiktu vēl tālāk tehnokratizēta. Mēs eh, vēlamies, lai lauksaimnieki varētu pārdot savu saražoto par adekvātu cenu. Mums ir nepieciešama Eiropa, kas iestātos par Eiropas eh, pārtikas neatkarību, kas iestātos par eh, Vides aizsardzība mums nav nepieciešama KLP, kas būtu kā tāda ēdienkarte, kur katrs var izvēlēties visgaršīgāko kūku. Polkungs, jā, es eh, vēlējos uzreiz pateikt, ka es eh, neesmu pret Eiropu. 13% no Dānijas zemes ir lauksaimniecīgi apstrādāta. Pie tām mums ir pietiekami smagi apstākļi. Protams, ka samazinot ietekmu uz vidi, lai to izdarītu, mums ir nepieciešama adekvāta statika, statistika, un mēs iestājamies par kopīgiem kritērijiem, indikatoriem, kas tiešām ļautu izmērīt ko tad eh, kaut vai zaļināšana mums dos? Un mans jautājums, vai šos indikātorus eh, varēs izmērīt attiecībā pret zaļināšanu? Un lauksaimniecībā šobrīd, kad Eiropas Savienība ir ratificējusi Parīzes līgumu, mēs daudz runājam arī par vidi. Un šeit varbūt adekvātāk būtu uh, runāt par to, kur tiek ražota pārtika un kur tā tiek apēsta. Tas lielā mērā attiecas uz gaļas ražošanu. Ja mēs samazinātu šo distanci starp ražotāju un vēderu, tad mēs visi iegūtu. Un es domāju, ka mums runājot par KLP nākotnē, par to ir jārunā. Yeah. Merci, monsieur le président. Delajērs kundze, paldies, prieksēdētāja kungs, godātie Eiropas parlamenta un dalību valstu parlamenta deputāti. Protams, ka KLP ir svarīga, bet šobrīd uz spēles tiek, likti, daž, tiek liktas dažādas vērtības, jo atšķirības starp dažādām dalību valstīm ir lielas. KLP tika pieņemti pirms vairāk kā 50 gadiem. Un eh, mēs uzskatām, ka Izaicinājumi, ar kuriem sastopas Eiropa, vai KLP tiem spēs stāties pretim? Komisijas priekšlikumu pieminot, es vēlētos atgādināt, ka lauksaimnieki piedalās vidas problēmu risināšanā, un tā ir mūsu politiķu atbildība nodrošināt Eiropas pārtiks ražošanas neatkarīgumu. Protams, mums ir jāpalīdz arī lauksaimniekiem šajā pārejas periodā, kad viņiem ir jādomā kā par ekonomisko izdzīvošanu, tā arī par vides, vides saglabāšanu un es tomēr vēlētos, lai KLP saglabātu savu budžeta apjomu arī nākotnē. Paldies! Es, ja es pareizi saprotu, ka uh, pašpietiekamība vēl nenozīmē, ka tirzniecība nav vajadzīga, ir skaidrs, ka globalizācija nozīmē uh, arī to, ka tirzniecība notiek. Un tagad lūdzu moderators varētu 5 minūtes izmantot, lai varētu izdarīt kopsavilkumu, un tad būs otrais panelis. Lūdzu. Oh, yes. Sorry, sorry. Czy pan poseł Dorfman chciał się... Tagad vēlos uh, runāt par jautājumu, kas tika uzdots. Bet varbūt pēc tam. Varbūt pēc tam jūs tagad runāsiet. Es nemēģināšu nākt klajā ar galīgiem secinājumiem, ņemot vērā, cik daudz jautājumu tika uzdots. Pirmkārt, vēlos dot vārdu. Nu, sākšu ar Dorfman kungu, kuram būs četras minūtes, un arī viņš mēģinās sniegt atbildes uz daudziem jautājumiem, Un tad tas būs tāds kā sākotnējais secinājums. Lūdzu, Dorfman kungs. Paldies! Es domāju, ka man nemaz nav vajadzīgs šīs četras minūtes. Manā skatījumā šīs pēcpusdienas sēdes uzdevums nav um, uzdevums ir galvenais uzklausīt mūsu par, uh, nacionālo parlamentu deputātu sakamo. Man priecina, ka daudz, priecēja, ka daudzi kolēģi norādījuši to, ka viņi nevēlas renacionalizēt KLP, ka viņi vēlas, lai arī turpmāk tā būtu kopējā politika. Un tās bija tāds kā kopsaucējs uh, šajās debatēs un arī mūsu debatēs pēdējo mēnešu laikā parlamentā. Mēs varam pārstruktūrēt eh, lauksanisijas politiku, taču svarīgais, lai tā arī turpmāk būtu kopējā lauksanisijas politika. Tas ir būtiski. Vairāk kārt tika pieminēti perifērie reģioni, kur ir īpaši nelabvēlīgas lauksaimniecības eh, ies, iespējas. Skaidrs, ka kopēja lauksaimniecības politikai uh, ir jāatbalsta arī šie reģioni, lai pēc iespējas vairāk lauku saimniecības ar vien turpinās savu darbību Eiropas Savienībā. Un tas attiecas arī uz tām saimniecībām, kuru stāvoklis nav tik labs. Tad arī tika pieminēts jautājums par fairness, jeb mm, taisnīgumu, ka ir, ka dažādi var pieteikties dažādās dalībvalstis uz finansējumu Tāds debats notiek arī šeit Eiropas parlamentā. Es domāju, kad ir runā par ārējo konverģenci, tad mums ir arī jāpārdomā kritēriji, pamatojoties uz kuriem mēs varam visiem godīgi piešķirt līdzekļus. Vairāk kārt tika pieminēts Um, pamatots atalgojums, um, godīgs atalgojums lauksaimniecībā. Nu, lau, kopējā lauksaimniecības politika vairs nav cēnu politi politikā, tas ilgstoši bija, bet skaidrs, ka Eiropas Savienība ir lielākā pārtikas preču eksportētāja un importētāja pasaulē, un skaidrs, ka mums ir jāspēlē saskaņā ar starptautiskās tirzniecības spēles noteikumiem. Un eh, te nav runa par tādu tirzniecības politiku, kur mums lūk, būtu kādas uh, protekcionētas, aizsargātas cenas. Es saprotu, ka uz daudziem jautājumiem es neesmu atbildējis, taču mums svarīgākais bija uzklausīt jūsu viedokli. Paldies! Plankungs, lūdzu. Arī es no savas puses varu nākt klajā ar pavisam īsu apkopojumu. Vairāk kārt tikt pieminēts tas, ka kopējās lauksaimniecības politikas uzdevums ir atbalstīt lauksaimniecības, taču tas nav vienīgais temats. Skaidrs, ka arī ja, nozīmīgi uh, pievērst uzmanību lauksaimnieku lomai pārtiks ķēdē. Jāpanāk, eh, lai ne tikai lauk, saimniekošana laukos būtu pievilcīga jaunai paudzei, bet vispār dzīve laukos. Paldies! Paldies! Tagad pēdējais secinājums vai komentārs no manas puses. Šīs debates Tāpat kā debatēs ar valdībām, mēs varam eh, ļaun jums secināt atšķirības, bet ir konverģenci attiecībā uz KLP, ja neskaita eh, dažu ziemeļu valstu izteikums. Un tad ir eh, dalīts domas par konverģenci vai nekonverģenci ārējā, iekšējā līmenī, tad par zaļināšanu, tad vai ir vajadzīgi tiešmaksājumi vai nē, tad iespējams ka būtu vajadzīga plašāka lauka attīstība ar tiešmaksājumiem vai nē. No otras puses, birokrātijas biro, samazināšana, arī franciski to pateikt nav viegli, saka Simonkungs, Plankakungs. kungs. Eh, šis eh, subsidaritātes eh, princips, kas izpaužas arī KLP, ir jaunais elements, un tad rodas jautājums, vai tas tiešām samazinās birokrātijas slogu, vai arī birokrātija vienkārši pārcelsies, tas lielais sloks uz dalībvalsti, un vai tas nekropļus konkurenci. Runājot vispārīgāk, visi, kas šeit uzstājās, ir pietuvināti lauksaimniecības nozarei un a priori varētu uzskatīt, ka viņi ir labvēlīgi noskaņot pret KLP ar dažiem izņēmumiem. Katrā ziņā šeit mēs iestājāmies vispār eiropeisku lauksaimniecību, kas var nebūt par upuri un nebūt atkarīga no piespiedu internacionalizācijas un nepārprotami tas ir arī neizbēgami. Uh, Uh, tirzniecības, uh, brīvās tirzniecības nolīguma nosteikšanas kontekstā. Tas ir process, kurā iesaistās Eiropas Savienība. Tagad mēs uh, sākam atkal jaunu sarunu starp ES un Merkosur valstīm attiecībā uz tā saucamajiem jutīgajiem produktiem. Skaidrs, ka arī diskusijas būs jutīgas. Taču nepārprotami kopēja lauksamnīcas politika nākotnē attiecas arī uz veselas uh, sociālās dzīves uzturēšanu mūsu lauka apvidos un uz eh, dzīves līmeni lauka apvidos. Katrā ziņā šis jautājums mums visiem ir svarīgs. Par to nav šaubu. Un otrkārt svarīgs ir godīga pēļņa lai pārtikas ķēdes dalībnieki, lauksaimnieki saņemtu godīgu samaksu, ne tikai uh, izplatītāji vai pārdevēji. Mums ir mm, vajadzīgas preces, kas ir ne tikai nekaitīgas no veselības viedokļa, bet kas ir arī kvalitatīvas vispārīgāk. Tas ir vai nu tāda ekoloģiski ražotas preces, vai arī tāda lauksaimniecība, kas eh, augam piešķir vai to tieši to, kas vajadzīgs, ne vairāk un ne mazāk. Precīzā lauksaimniecība, ja tā to varētu nosaukt. Tātad mums ir daudz jautājumu par riskiem un uh, ieguvumiem, kas izriet no tās pieejas, ko tagad piedāvā Eiropas komisija. Tas, protams, ir pašsaprotam. Un tagad runājot par nacionālajā atbalsta schēmām, ja plāniem, Tad ir, protams, jāizstrādā īpaši instrumenti. Skaidrs, ka lielāka loma tagad būs nacionāliem parlamentiem, jo vairāk tiek deleģēts dalībvalstīm. Es domāju, es varu jums visiem novēlēt eh, sekmes, padrosmi, un tāpat var no, novēlēt sekmes un drosmi arī Eiropas komisijai. Paldies! Paldies! par visiem šiem novēlējumiem. Saka Sikerska kungs, protams, mums būs vajadzīgs jūsu iedrosminājums, jo mums būs jāsaskars ar daudziem izaicinājumiem lauksaimniecībā. Paldies! Eh, Monakungam, kurš vadīja šīs diskusijas ļoti objektīvi un profesionāli. Un tagad es vēlos aicināt Anģelo Dimambro kungu, viņš ir uh, žurnālists, kurš nomainīja Simona kungu, un Timambro kungs vadīs otro diskusiju paneli. Otrajā panelī uzstāsies ar paziņojumu komisijas ģenerāla direktor, direktors Pleva. Tad uzklausīsim ar, arī Agilēras kundzi un Dēringa kungu. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! saka Anģelo Di Bambru. Kā jau priekšsēdētājs Sikierska kungs sacīja, tagad jaunais panelis ir, un tagad mēs vairs nerunājam par saturu, bet gan par to, kā. Tad mēs runāsim par jaunajām sinerģijām starp Eiropu un dalībvalstīm, par dažādiem pārvaldības līmeņiem un subsidiaritāti. Un ir interesanti sarunu sākt no tā aspekta, kas nacionālo deputātu un par, Eiropas parlamenta deputātu skatījumā būtu jaunā robeža, cik tālu rīkosies eh, Eiropas Savienības līmenī un kas tad būtu dalībās pārziņā. Uh, Nu, skaidrs, ka mūsu rīcībā ir daži dokumenti, tomēr interesanti, ko jūs domājat, un jums ir iespēja uzdot jautājumus. Tad es tagad varētu ierosināt dažus jautājumus, uz kuriem jūs varbūt gribētu atbildēt. Izaicinājums ir administratīvā līmenī. Mēs vēlamies panākt labu administrēšanu. KLP ir eh, jāatbilst veselai eh, virknei pilsoņu dažādajām prasībām. Tās kļūst arvien dažādākas. Ir svarīgi saprast, kā būtiskākie mērķi, par kuriem mēs tagad runājām, tiks īstenot. Subsidiaritāte, protams, eh, parāds, ka mēs varam izmantot precīzākus instrumentus, kas tagad uh, savienības līmenī ir grūti panākami. Piemēram, Zeme ir neatjaunīgs resurss, neatjaunojams resurss, un grūti ir pielāgot tādu kopēju pieeju zemē. Un tad atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem. Kopīgā definīcija mums visiem, ko nozīmē aktīvais lauksaimnieks. Šāda definīcija bija sarežģīta jau iepriekšējās reformās. Un tagad mums ir runa, kā to varētu īstenot no vienas puses subsidiaritāte. Un tāds viedoklis jau vairāk kā šeit izskanēja, ir nepazīstams faktors, īpaši runājot par vienoto tirgu. Nacionālās administrācijas uzdeva vairākus jautājumus. Ir jautājums par to, kā var ieklausīties šajos administratoros. Tātad, kur ir robeža jūs skatījumā starp nacionālo pieju un Eiropas pieju. Kā varam nodrošināt, ka šī jaunā sistēma politika īstenošanai būs īstenojama lauksaimniecībā? Kā tas nodrošinās labāku sapratni starp lauksaimniekiem sabiedrību, jo, diemžēl, pārāk bieži pastāv ir izpratnes problēma. Cilvēki vienkārši nesaprot savā starpā. Un šis jautājums ir būtisks. Mēs te jau esam teikuši, ka ir vajadzīga kopējā lauksaimniecības politika un no tās tagad sagaida kaut ko jaunu. ANO ir pieņēmuši šādu pieju. Makro līmeni satura ziņā par to pieņem lēmumu kopīgiem spēkiem un tas, kā šos mērķus panāk, tiek pieņems konkrētajās valstīs. Tas attiec uz ilgspējīgu attīstī, attīstību un arī uz tūkstošgadas eh, mērķiem, un šādi pie noved pie Parīzes vienošanās. Taču, lai vienotos par šiem gal, galvenajiem mērķiem, vairums valstu sāka savu darbību no nulles, taču kopējās lauksaimniecības politikas vēsture ir daudz sanāk, tā jau šī politika pastāv nu jau pār par 50 gadu. Tātad pēdējais jautājums, uz kuru iespējams mēs varētu mēģināt atbildēt, pirms ķeramies klāt mūsu debatēm, ir šāds. Kas mums jāpaņem no vecās kopies lauksaimniecību politikas un kas jāatstāj tur pagātnē? Par šiem tematiem jau padaļai runājam ar, eh, es runāsim ar eh, Jerži Plēvu, kurš ir eh, lauksaimniecības lauku attīstības ģenerāla direktors Eiropas komisija, un arī ar Klāru Evgeniju Egileru Garsiju, kas ir uh, lauksaimniecības un lauka attīstības e, komitejas priekšsēdētāja vietniece Eiropas parlamentā un arī pieskarsies šiem tematiem pats Tērings, e, lauksaimniecības komitejas priekšsēdētājs e, Irijas parlamentā. Ķerži Bogdan Plēva uzstājas. Uh, Paldies, dāmas un kungi, godātie deputāti, cienījamies deputāts. Vēlos pateikties e, priekšsēdētājiem Sikierski kungam, ka viņš organizēja šo starp parlamentu debatī par tik svarīgu tematu īstē brīdī. Hogana kungs, komisārs, savā runā šodien uzsvēra lietas, kuras ziņā kopējai lauksaimniecības politikai ir jāsaglabājas kā kopējai politikai. Pašreizējie noteikumi ir bijuši pārāk sarežģīti, pieeja, ka ir universāls risinājums, ir ierobežojis eh, efektivitāti un politikas eh, vienkāršību. Vēlos uzsvērt, ka mēs varam panākt vairāk, panākt labākus rezultātus lauksaimniekiem, videi un arī pilsoņiem, tad, ja mainīsim to, kā organizējam šo politiku. Es augstu vērtēju šo iespēju apspriest politikas īstenošanu šeit ar jums šodien. Kāpēc ir kaut kas jāmaina? Šodien kopēja lauksaimniecības politika ir vesels saraksts ar dažādiem noteikumiem. Ļoti detalizēti ir šie noteikumi un tie uh, visā Eiropas Savienībā vienādi tiek pieprasīti. Un tas neņem vērā ļoti dažādās socioekonomiskās eh, situācijas visā Eiropas Savienībā. Tas novad pie sarežģītības, rada tādu paradoksu, ka ar vienu palielinās īstenošanas noteikumu vadlīniju un juridisko traktējumu dokumentu mm, eh, gūzma, un juridiskās noteiktības trūkst, jo ir vesela virkne arī izņēmumu. Un tas viss tika veidots, lai sniegtu atbildi uz dažādām situācijām. Tātad, kā to var mainīt KLP? Mēs šādu uz, jautājumu sev uzdevām. Kā panākt, lai politika darbotos veiksmīgāk? Lauksemnieku un pilsoņu interesēs Mēs sev uzdevām jautājumu, kā mēs varam situāciju uzlabot. Vai mēs varētu ieviest plašāku subsidiaritātu un proporcionalitātu kopējā lauksaimniecības politikā? Vēlos minēt, ka pagājušajā gadā mēs veicām plašas uh, publiskas apspriešanās ar saņēmām par pat 322 ierosinājumiem no pilsoņiem par KLP nākotni Un tad eh, šie ierosinājumi pamatojas uz komisijas komunikāciju pērnā gada novembrī. Mēs uzskatām, ka ļaunais atbildības sadalījums starp eh, reģionālo, nacionālo un Eiropas līmeni ir vajadzīgs. Mēs runājam par jauno īstenošanas modeli. Ko tas nozīmē? Jaunais īstenošanas modelis. Īstumā varētu teikt tā Eiropas Savienība izveidos ietvaru, kas vajadzīgs, lai panāk kopīgos mērķus. Eiropas parlaments padome un komisija noteiks kopīgo mērķi, piemēram, lauksēmniecības ieguldījums klimata izmaiņās eh, vai Eiropas Savienības eh, lauksēmniecības konkrētspējas veicināšanām būs arī citi mērķi. Otrakārt, Eiropas Savienības līmenī tiks arī definēta plaša intervence. Tas nozīmēs to, ko dalībvalsts var darīt ar šo finansējumu, kā piemēram atsaistīts atbalsts, piesaistīts atbalsts, investīcijas, zināšanu apmaiņu un informāciju. Treškārt, arī šai gadījumā Eiropas Savienības līmenī pamatprasības arī tiks formulēts ietvers uh, finansējumu pārvaldībai un kritēriju godīgu noteikumu noteikšanai. Piemēram, pašreizējās institūcijas, kas ir atbildīgas par KLP, kā piemēram aģentūras, AJAX sistēma, noteikumi maksājumiem, citi noteikumi, kas nosaka atbilstību PTO nolīgumiem lauksainiecības jomā un daudz citu aspektu. Un vispārējie noteikumi veikspējas izvērtējumam, kopīgie indikātori, arī ietekmes novērtējums. Tātad, kas ir jādara dalībās līmenī? Dalībvalstis uh, nodrošinās īstenošanu, tās izvērtēs vajadzības, saskaņojot tās uh, pret kopīgiem mērķiem, strādājot uh, lauks attīstības programmas. Tiks izstrādāt arī īpaši pasākumi, piemēram, tiešmaksājumu sadalījumam vai uh, attiecībā uz finansējumu atbalstot jaunos lauksemniecības, jauksemniekus. Mums arī dalībvalstīm jānosaka kvantificējami mērķi, lai nodrošinātu, lai varētu mērīt efektivitāti. Dalība valstis nāks lē ar vienotu strateģisko dokumentu abiem KLP pīlāriem. Tas būs KLP strateģiskais plāns. Tajā būs izskaidrots, kā tās ir paredzējuši rīkoties nākotnē. Tagad pārēju pie visu mūsu iesaistīto pušu un arī Nacionālo parlamentu deputātu atbildības. Šis jaunais atbildības sadalījums, uzdevums sadalījums paver iespējas iesaistīties Nacionālo parlamentu deputātiem. Tā ir arī jauna iespēja izstrādāt tādas pasākums, kas atbilst reģionālajām vai pašvaldību vajadzībām, iesaistot konkrētos uh, spēlētājus abos pilāros, piemēram, uzraudzības komitejas. Šis priekšlikums paredz iespējas nodrošināt, ka īstenošana arvien ir mērķiecīga, taču tomēr vienkārša. Un arī pavērs jaunas iespējas risināt vides problēmas, kas ir aktuāls konkrētam reģionam. dalībvalstis un lauksaimnieki varēs gūt labumu no šīs jaunās pieejas. Tā būs vienkāršāka, politika mazāk uh, diktējoša, tur būs mazāk detalizētu noteikumu Eiropas Savienības līmenī un arī būs mazāk izņēmumu. Tas nodrošinās lielāku skaidrību dalību valsts un reģionālu līmenī un tiks iztei, izstrādāti noteikumi, kas ir pielāgoti konkrētai vietai. Vēl viens labums iegums no jaunās pieejas ir tāds, ka ir paredzēta ievērojama elastība, lai uh, rīcību pieskaņotu atbilstošiem reģionam. Un tālāk būs arī papildu iespēja vairāk uzmanības pievērst tieši uzman, uh, rezultātiem strateģiskāk plānošāka, um, strateģiskā plānošana, mērtiecīgāka īstenošana. Tātad, kāda veida instrumentiem mums ir jābūt, lai mēs varētu saglabāt pašreizējo kaipē? Jāpanāk, tāpat kā agrāk, lai šī politika būtu kopēja. Jūs par to jau šodien runājat. Atgādināšu dažas eh, garantijas, ko mēs piedāvājām iekļaut. Jauns noteikumu ietvars. Tas tiks uzrakstīts. Otrkārt komisija būs atbildīga par KLP plānu apstiprināšanu. Treškārt, cieši tiks novērota plāna īstenošana saskaņā ar noteikumiem. Ceturtkārt, nopietnu pārkāpumu gadienā ir arī paredzēta procedūra. Mēs nedarīsim mazāk, mēs vienkārši rīkosimies atšķirīgi. Mums līdzekļi jāizmanto mērķiecīgāk, lai panāktu rezultāts, un īpaši tas attiec uz klimata izmaiņām. Jaunais modelis nav vēl kārtējais mūsu dzīves sarežģījums, bet tas ir nepieciešams, lai mēs varētu strādāt efektīvāk. Paldies! Grazie, Jerzy Plēvā. Eh, Ar... Paldies eh, Plēvas kungam. Un eh, tagad dodu vārdu Klārai Agilējai Garsijas kundzē, kas ir Eiropas parlamenta lauksaimniecības komitejas deputāte. Paldies, prieksēdētāji, ko, prieksēdētāji kungs. Paldies eh, Angelodam Ambrokungam, paldies visiem deputātiem. Es vēlētos sveikt mūsu šās pēcpusdienas sēdē dalību valstu parlamentāriešus. Bet eh, pirms eh, pieskaramies šim daudz līmeņu pārvaldības modelim, kuru savos ievadvārdos pieminēja Dimambro kungs, es vēlētos pateikt sekojošo. Dalību valstis runājot par KLP budžeta saglabāšanu patreizējā līmenī, ļoti pozitīvi izsakās par budžeta saglabāšanu, bet eh, ir jāņem vērā arī daudzgadu finanšu schēma, par ko mēs uzzināsim tikai pēc mēneša. Bija tādas dalību valsts, kam šis aspekts bija ļoti svarīgs un tādas, kurām mazāk. Bet, ja vēlamies saglabāt budžetu tādā līmenī, kā tas ir, tad kā tad mēs to varam izdarīt? Lielbritānija izstājās, un ja mēs vēlamies tikpat daudz naudas, cik iepriekš, tad mums tā kaut kur ir jāpaņem. Bet eh, kopīgā lauksaimniecības politika, tātad par politiku runājot, vai tad mums tam ir resursi, Jebkurā gadījumā debats par šiem jautājumiem ir ļoti interesantas. Eiropas Savienības integrācija ir pamainījusi dalību valstu parlamentu lomu. Mēs e, esam stiprinājuši sadarbību starp EP un dalību valstu parlamentiem e, ar vienu vienīgu nolūku, lai demokrātiskā kontrola stiprinātos. Un e, lai Eiropas likumdošana un dalību valsts likumdošana tiktu salīdzvarots, lai pa, jau pašos to pieņemšanas sākuma punktos. Jauni sadarbības līmeņi un jaunas formas, tas ir ļoti interesanti, un arī šajās diskusijās to būtu vērts pieminēt. Par KLP nākotni runājot, dalību valstu parlamentu loma un tajos notiekošo debašu rezultāts ir svarīgi bet dalību valstis bieži vien nerunā par pašu reformu vai pat runājot. Šobrīd jau vēl nav tā kā izkristalizējies, ko tad teiks komisija, bet pat diskutējot parlamentā, parlamentos par šiem jautājumiem, ko tad parlamenti ieteiks lauksaimniecības ministriem. Un ja padomu to neņems vērā, tad mēs to nevaram uzskatīt par demokrātisku procesu. Šo pēcpusdienu mēs runājam par pārtiks un lauksaimniecības nākotnēs, un e, šajā aspektā Itālija, Francija, Somija, Īrija, Lietuva un Zviedrija ir iesniegusi savus nostāju e, dokumentus. Polija, Īrija, Francija un Itālija ir iesniegusi kopīgu dokumentu. Tātad mana valsts, Spānija, šobrīd nav atsū iesūtījusi parlamentam savu nostājas dokumentu. Komisijas komunikē komisija uzsver, ka tā pilnīgi noteikti vēlas vienkāršot KLP un par patreizējā sistēmas sarežģītību jau runāja vesela virkne izteikušos deputātu. Mēs vēlamies stiprināt subsidiaritāti, pātrināt vienkāršošanas procesu, un tas tiešām ir svarīgi, jo katru reizi, kad mēs kaut ko reformējam, mēs runājam par KLP reformu, bet līdz šim mēs neesam bijuši spējīgi to nodrošināt. Tāpēc, jā, Es ceru, ka rezultāti būs labāk šā, šajā reformu universumā nekā iepriekšējos. Tā tad reformas labāka subsidiaritāte, noteikumu un apstākļu uzlabošana. Un šeit komisijai ir arī savs, sava roka jāpieliek, un, protams, arī pārējiem likumdevējiem viens no komunikē būtiskākajiem punktiem ir nodrošināt to, ka nemetīsim visus par vienu latiņu. Lauksaimniecības modelis Eiropas Savienībā ir ļoti daudzšķautņains un tāda ir jābūt arī politikai. Protams, kopējai politikai ir jābūt kopīgiem mērķiem, bet dalību valstīm ir jābūt tiesībām izvēlēties no kopīgās lauksaimniecības politikas tos momentus, kas tām ir vispiemērotākie. Tās dalību valsts, kur šeit izteicās, bieži vien runāja par to, kāda būs parlamentu loma KLP īstenošanā. Un kā jau Plevas kungs teica, nākotnē KLP balstīsies uz rezultātiem. Un tas bija gan komisijas lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora viedoklis, gan arī komisijas viedoklis. Bet ja mēs uzsvaru liekam uz rezultātu panākšanu, tad mēs varam to arī sasniegt. Bet vai tad mēs šeit nerunājam par jaunu modeli, pilnībā jaunu modeli, bet um, redzēsim, ko komisija šajā modelī būs ierakstījusi māja beigās. Mēs uzticamies komisijas spējai sagatavot un piedāvāt šā, šādu jaunu modeli bet eh, diskusijās jau izskanēja iespējama politikas eh, nacionalizācija, kā arī līdzfinansējums tiešajiem maksājumiem. Tātad eh, tiešie maksājumi pirmā pilāra ietvaros. Eiropas parlaments un lauksaimniecības komiteja nevēlas redzēt un pieļaut šādu situāciju. Tātad mēs nevēlamies tādu nacionalizāciju. Jā, iespējams, ka jaunajā modelī lielāka subsidiaritāte ir nepieciešama. Lai pašas dalību valsts varētu izvēlēties, kur investēt KLP finansējumu. Bet vēl viens svarīgs moments ir gala labuma guvējs Bieži vien mēs runājam par modeli, runājam par vēsturisko situāciju, bet gala beigās, kurš tad ir galīgais labuma guvējs? Protams, KLP ir kā mērķi, un tie var būt kā obligāti tā arī fakultatīvas dabas. Dalību valstīm tad būs jāizstrādā savs modelis, ko darīt ar šo gala labumu guvēju, un tas būs ļoti svarīgs lēmums. Ikvienai dalību valstī būs jāizstrādā sava stratēģiskā programma, kurā būs apvienota abu pilāru mērķi. Un tad, runājot par konkurence, piemēram, Spānija, Itālija, Vācija Mēs esam noformulējuši mums svarīgos mērķus konkurences ziņā lauksaimniecības sfērā. Un eh, mums vajadzētu vairāk runāt par otrā pilāra izmantošanu reģionos un tam arī vajadzētu atspoguļoties dalību valsts sagatavotajos strateģiskajos plānos. Protams, jautājumi nākotnē noteikti vēl būs bet eh, ja mēs vēlamies saglabāt maksājumus kā struktūras pamatelementu, tad eh, dalību valstīm lielāka loma būtu jāpievērš kontrolai un īstenošanai. Un dalību valstu parlamentiem vajadzētu ieņemt lielāku lomu nākotnē. Un tas arī ir tikai un vienīgi loģiski jo daudz kas no vēlamā sasniegšanas ceļa notiks dalību valsts stratēģiju ietvaros. Un dalību valstu parlamenti un iedzīvotāji teiktais tam ir jātiek saklausītam. Protams, informācija jau nonāks caur ministrijām, tālāk uz atbildīgajām iestādēm informācija, kas e, būs pieņemta ministru padomas ietvaros, bet e, arī dalību valstu parlamentos darbs turpināsies. Un tomēr. No politiskā rakūrs raugoties ir tikai un vienīgi loģiski, tas, ka šie dalību valstu nacionālie plāni laiku pa laikam tiks pārskatīti un pieregulēti, un tas būs dalību valstu parlamentu darbs. Citiem vārdiem sakot, ja plāna izstrādē ir iesaistīta valdība, dalību valsts valdība, komisija, kas sagatavo nacionālo plānu, tad politiskā līmenī ir jāsaprot, ka tie būs dalību valstu parlamenti, kuri spēlēs lielāku lomu šo plānu izveidē, pārskatīšanā un pieregulējumā. Paldies! Paldies! Agilējas Garcijas kundzēm tagad pats Dierings. Lūdzu! kas ir kopējās lauksaimniecības pārtikas un jūrniecības komitejas deputāts īrijas parlamentā. Desmit minūtes, lūdzu. Chairman, MEPs, Prieksēdētāji kungs. Eh, vispirms es eh, vēlētos pateikties Agrī komitejai par to, ka mums ir iespēja runāt par sinerģiskajiem aspektiem daudz līmeņu pārvaldībā. Subsidiaritātes stiprināšana ir svarīgs aspekts, bet Eiropas parlamentam, padomei un komisijai ir jādefinē, ko tad mēs vēlamies. Kopīgā lauksaimniecības politika ir Eiropas Savienības veiksmes stāsts, jo nodrošina augstas kvalitātes pārtiku par visiem pieņemamām cenām, vienlaicīgi nodrošinot arī lauksaimnieku ieņēmumus. Bet e, Eiropas Savienībai ir jānodrošina arī būtiskākie nozars spēlētāji un arī attālajos reģionos. Šodienas e, sanāksmē mēs par to runājam. Daudz no jums zina, ka subsidiaritāte ir princips, ka lēmums ir jāpieņem pēc iespējas izpildēt tuvākā momentā, bet e, ne tikai, arī tam, kurš vislabāk spēja pieņemt šo lēmumu. Pieņemot e, subsidiaritātes princ piemēroja subsidiaritātes principu konkrētās no, jomās, ir jāatregulē, kurš dara ko un kurš pieņem lēmumu. Tas, ka jaunajā KLP dalību valstīm būs dota lielāka brīvība, ir apsveicami. Tādējādi mums eh, būs iespēja veidot KLP dalību valstīs un nevis līdz šim valdošo pārliecību un piemērotību, ka visiem ir vienādi noteikumi. Mēs eh, vēlamies iesaistīties eh, dialogā par KLP, bet eh, īrijas parlaments ļoti nopietni skatās uz šo sadarbības darbu, un mēs arī aktīvi strādājam. Kad jaunais priekšlikums tiks publiskots, mēs vēlamies iesaistīties diskusijās. Un es tiešām esmu pārliecināts, ka šīs dienas konference ir tikai viena daudzu ķēdītē. Dažādās dalību valstīs prioritātes ir atšķirība, atšķirīgas. Šobrīd eh, ir nepieciešama vienošanās starp dalību valstīm, bet nevienmēr prioritātes saskan. Un vajadzētu tomēr piemērot politiku vietējiem, vietējām īpatnībām. Komisijas eh, novembrī sagatavotais komunikē, kurā uzmanība tiek vērsta arī uz vidas izmaiņu novēršanu, ir svarīgs. No īrijas viedokļa raugoties, tas ir interesanti, jo dalību valsts tādas kā tiešie maksājumi un griestu jautājums ir svarīgi, bet to vislabāk zina nacionālajā vai pat vietējā līmenī. Piemēram, īrijā visbiežāk lauksaimniecības uzņēmums ir ģimenes uzņēmums. Kā maksājums novirzīt tā, lai tie tiešām būtu atbalsts lauksaimniekam? Šeit situācija atšķirs no dalību valsts uz dalību valsti. Ņemot vērā pēdējā laika attīstību un arī to, ka Brexits notiks, tas ietekmēs mūs visus, tas ietekmēs KLP un iespējams, ka mazliet sašūpos arī tirgu. Daudz no jums jau zina, ka dalība, ka mēs, kas esam apvienotās karalistas kaimiņu valsts, mums ar viņiem ir ļoti ciešas vēsturiskas un tirsnieciskas saiknes, kā arī kopīga domāšanas kultūra, ja tā varētu teikt, to ietekmē. Piemēram, īrijas eh, lopkopju audzētāji un īpaši lielopu gaļas audzētāji iespējams ir īpaši nobežījušies un eh, mums ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai KLP salīdzvarotu situāciju un kompensētu iztrūkumu tiem, kuri cietīs no šī aspekta. Ceru, ka subsidiaritāte šeit palīdzēs. Un tomēr, piemērojot dažādus modeļus, KLP kopīgums ir jāsaglabā un ambīciju līmeni nedrīkst pazemināt. Tas, ka KLP tiek nacionalizēta, ir varbūt labi, un tomēr principiem ir jābūt vispārējiem. Piemēram, maksājumi balstīti uz saražoto. Bet eh, ko tad var saražot lauksaimnieks, kurš dzīvo ļoti smagos klimatis, klimatiskajos apstākļos un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā ir spiests ierobežot savus ražošanas apjomus? Pagājušā gada aprīlī Francijas, Itālijas, Īrijas un Polijas parlamentārās komitejas sagatavoja kopīgu dokumentu, apgalvojot, ka KLP ir nepieciešams arī administratīvais atzars, kurā, ar ko tiktu pārvaldīt KLP konkrētajās valstīs. Tas tiek pamatots ar lielāku subsidiaritāti, un tas tiešām ir svarīgi. Vide ir viens no aspektiem, kur dalību valsts vislabāk var nolemt, kas ir nepieciešams lauksaimniecībā, lai pasargātu vidi. Pagājušajā nedēļā komisija nāca klajā ar vēl vienu dokumentu tieši eh, vidas ziņā un eh, klimata eh, izmaiņu samazināšanā. Mums visiem ir jādod savs ieguldījums arī vietējām pašvaldībām. Subsidiaritātes eh, piesaukšana šajā komunikē arī vides eh, mērķi īstenošanā ir apsveicama. Bet arī šeit KLP spēlē savu jomu. Par zaļināšanu runājot. Zaļināšanas pasākumi, kas balstīti uz visus pār vienu kārti, nedarbojas. Un arī šeit mēs vēlamies piesaukt subsidiaritāti, kas varētu būt risinājums. Šā iemesla dēļ KLP stratēģiskā plānojuma ideja, ka katras dalību valsts stratēģiju apstiprinās komisija, ir apsveicama. Īrija ir izveig, izveidojusi ļoti ilgtspējīgu lauksaimniecību un tas, ka mums nav īpaši daudz smagās rūpniecības uzņēmumu, nāk vidē par labu Bet šajās debatēs varbūt mums vajadzētu runāt par to, kā sasniegt lielāku subsidiaritāti. Ja KLP piedāvās stratēģisko virzību, tad eh, šīs iniciatīvas īstenošanā jau mums ikvienam ir jādod sava artava. Dalību valstu parlamentu lielākas lomas eh, spēlēšana ir svarīga. Mēs uzskatām, ka dalību valstīs uh, pasākumu izstrādāšana un uzraudzība ir svarīga. Piemēram, īrijas parlamentā pirms paredzētām svarīgām diskusijām Eiropadomē un ministru padomē notiek diskusijas īrijā un saskaņā ar īrijas līgumu val likumiem īrijas valdībā ir jāinformē īrijas parlaments par ikvienu ministru padomē pieņemto vai pieņemamo lēmumu. Tādējādi mēs nodrošinām atskaitīšanās procedūru. Un eh, KLP stratēģiskā, stratēģiskā ideja ir svarīga. Komisija tātad izvēlēties dalību valstu sagatavotos strateģiskos plānus, bet kāda būs parlamenta, Eiropas parlamenta loma? Saspēle starp visiem parlamentiem ir svarīga, jo mēs mācamies viens no otra un apmaiņa ar paraugu praksi ir ļoti svarīga. Viedokļa apmaiņa un zināšana apmaiņa ir svarīga KLP nākotnē. Jaunajā KLP paredzētais lielākas elastības līmenis un konkurences palielināšana ir apsveicama. Un es esmu pārliecināts, ka mums šodien būs auglīgs debats. Grazie, signor Dīring, mister. Paldies, Dīring kungs. Tagad varam pievērsties debatēm. Vēlos aicināt mūsu priekšsēdētāju Sikerski vadīt šīs debats. Un tagad sāksim ar Ofendorfa kungu lūdzu. Liels paldies! Šodien man ir iespēja runāt Vācijas uh, parlamentāriešu vārdā. Jā, ļoti labi paziņojumi, ļoti labi priekšlikumi. Šobrīd ir tāda situācija, ka lauksaimnieki nebaidās ne no kā tik ļoti, kā no Eiropas Savienības kontrolas. Nākamais mēnešus atkal ieviešanas kontrole tiek uzsākta, un 50 gadus es jau darbojos lauksaimniecībā teikšu, kā ir, tad, kad ir kaut kāda kontrols pasākumi, uh, tas tiešām ir biedējoši. Mums ir kaut kas jādara. Šobrīd uh, dalība valstīs ir milzīgas bailes no papildu birokrātijas, ir pārmērīga regulācija. Uh, Pagājuši gadu bija 75 centi, kas bija uh, Un tāpēc, tāpēc 75 centi man bija sods, tāpēc, ka bija neprecīzi aprēķināta platība par diviem kvadrātmetriem. Manuprāt, šeit ļoti nopietni jārunā par to, ka mums jāuzsāk no sākuma. Un jābūt arī samērīgumam. Un, manuprāt, ir nepieciešams panākt atkal to, lai būtu uzticēšanās KLP. Mūsu sabiedrība aug, mums arvien lielākā atšķirība starp tie, kas darbojas lauksaimniecībā un citās jomās. Tas tiešām tā atšķirība ir ļoti milzīga. Un uh, dažos gadījumos uh, visi nekomunicē arī savā starpā. Mēs varam no savas puses gan uh, lauksaimniecībā strādājošos, gan arī pārējo sabiedrību uh, satuvināt. Tagad Fonseka kungs. Portugāle. No Portugāles, lūdzu. Obrigāda. Uh, fact... Fonseka kundze, liels paldies. svarīgs ir šis subsidiaritātes princips, bet jāpanāk, lai tā tas tiktu pareizi saprasts, lai netiktu kropļota kopēja lauksamniecības politika. No otras puses, nepareizi izprat var arī kropļota konkurenci. Dienvidu Eiropas valstīm tādām kā Portugāli ūdenim ir ļoti liela nozīme. Ir jābūt uh, Um, piemērotām, uh, piemērotiem pasākumiem katrai valstī mums ir īpaši svarīgs ūdens, tātad jāparedz arī, ka tur var būt um, subsīdijas. Nedrīkst, ka tagad pēkšņi kaut kas būs pieskaitāms, par to varēs saņemt uh, finansējumu un, un par citu nē, pretēji tam, kā bija pagātnē. Jābūt kaut kādai izsekojamībai, paredzamībai. Subsīdijas, uh, uh, kas uh, lauku apvidiem nenāk no kopējas lauksaimniecības politikas, tad būs jāfinansē pašām dalībvalstīm. Ir valstis, kur um, subsīdijas no KLP nav pietiekamas. Runājot par to, ka arvien mazāk cilvēku vēlas darboties uh, lauksaimniecības nozarē, mums ir jāstiprina uh, lauksaimnieku nozīme tik attiecībā uz vidi, bet arī jāizceļ viņu loma pārtiks nodrošināšanā un laukapvidus dzīvotspējā. Mēs šeit dzirdējam ļoti dažādas atbildes atkarībā no tā, vai runātājs bija saistīts ar lauksaimnieci vai nē. Tāpēc ir jāveido informēšanas kampaņas par to, cik svarīgi ir lauksaimniecība. Paldies. Um, Raskarsies kundze. Viena no galvenajām kopējas lauksaimniecības politikas funkcijām ir veicināt lauksaimniecības nozari. Mums, protams, ir iekšējais tirgus un tam jādarbojas veiksmīgi, lai no tā būtu labums. Kā jau komisija teica, un arī es tā uzskatu, jānodrošina, ka ir um, arī jaunieši, kas pievēršas lauksaimniecībā, jāskatās uz jaunai, lai būtu jaunā saimniecība citādi, mums vairs Eiropas saimniecībā nebūs lauksaimniecības. Un mēs nevaram atļauties būt atkarīgi no citām valstīm šajā jomā. Mums ir jāsamazina birokrātiskais loks, jāpanāk, lai būtu vienkāršāk īstenot KLP. Lauksaimniekiem pašiem jāspēj to vienkāršāk panākt. Mums KLP reformas jāizteno tā, lai lauksaimniecība būtu stipra visā Eiropas Savienībā. Nu, ļoti labi, protams, runāt par vīdi, dažādiem reģioniem un dažādiem laika apstākļiem un vides apstākļiem, kas valstīs ir. Taču šis nav bufets gāzes, kur katrs paņem to, ko grib, un atstāj uz tā to, kas negaršo. Ja katrs pats izdomās, ko tas līdzfinansēs, ko nē, tad tas nav pieļams. Tātad nē līdzfinansēšanai, nē renacionalizēšanai, bet jā kopīgajai homogenai lauksaimniecības politikai. Jā, Brexits ir izaicinājums, protams, tas ietekmēs budžetu Bija ļoti interesanti dzirdēt, kad deputāts teica, ko tādu, ko manas valsts valdība jau ilgu laiku apgalvo. Mums ir jāpanāk plašāka līdzdalība kopējā lauksaimniecības politikā. 1,10% ir labi, lai risinātu finanšu problēmas. Tā, es aicināšu jūs, Nacionālo parlamentu deputātus, pieprasīt, lai jūsu valdības vairāk līdzekļu veltīja lauksaimniecībai un lai būtu vairāk līdzekļu kopējai lauksaimniecības politikai no dalībvalstīm. Ja panāksim to, tad mums būs spēcīga, homogēna kopēja lauksaimniecības politika, un tad varēsim izvairīties no renacionalizācijas, kas noslaucēs uh, lauksaimniecības budžetu no zemes virsmas. Uh, daži parlamenti aktīvāk darbojas, citi mazāk aktīvi pieņemot lēmumu par kopējo lauksaimniecības politiku manā valstī. Autonomās uh, kopienas uh, to situācija var būt sarežģī, taču ir arī vēsturiskie kriteriji, kas jāņem vērā. Ļoti labi, ka jūs atbalstāt arī jautājumus, kas jau tika skarti, un tagad lūdzu Paneviča kungs no Horvātijas. Paneviča. Croatia. Hvala. Hvala lijepo predsjedniče, poštovani članovi odbora za... Paldies priekšsēdētāji. Eiropas parlamenta lauksamniecības komitejas deputāti, godātie kolēģi, pateicoši lauksamniecības komiteju par šīs sanāksmes organizēšanu. Viedokļa apmaiņa ir ļoti svarīga. Mēs vēlamies, lai kopējā lauksaimniecības politika arī turpmāk veicinātu lauksaimniecību Eiropas Savienībā. Tāpēc mums vajadzīga horizontālā un vertikālā integrācija, kas uzdevumu var paveikt labāk mēs, Nacionālo parlamentu deputāti un arī Eiropas parlamenta deputāti, jo mēs pastāvīgi sazināmies ar mūsu balsotājiem, un līdz ar to mums ir zināms, eh, kādas praktiskas problēmas viņus uztrauc. Tāpēc nacionālajiem parlamentiem ir jābūt iekļautiem viedokļu apmaiņā. Mums ir arī jāveicina sadarbība starp nacionālajiem parlamentiem un sadarbība ar Eiropas parlamentu. Māja beigās komisija paziņos galvenos elementus jaunajā kopējā lauksaimniecības politikā. Pēc Horvātijas parlamenta institīvas tiek rīkot konference Nacionāla parlamentiem par jauno KLP, par tās veidošanu. Aicinu jūs piedalīties šajā konferencē. Lauksaimniecības komiteja no Eiropas parlamenta, protams, arī tiek aicināta. Es aicinu ikvienu, lai vairāk iesaistītos nacionālajie parlamenti, mums ir vairāk jāapliecina tas, ka Eiropas Savienība var palīdzēt laukavidiem viņu problēmu risināšanā. Mums ir jāsniedz apliecinājumi tam, ka mēs ieviesīsim vajadzīgās izmaiņas, jo nav pieļaujams, ka dažās Eiropas Savienības daļās, īpaši tās austrumos, ir tāda kā otrās kategorijas lauksaimnieki. Tas ir nepieļaujams. Tāpēc es pateicos Sikierska kungam par to, ka viņš uzņēmā šo institīvu, organizēja šo sanāksmi un aicinām jūs visus piedalīties šajā konferencē. Tur mēs kopīgiem spēkiem mēģināsim veidot jauno kopēju lauksaimniecības politiku. Paldies! Ļoti daudz jautājumu tiek apspriest. Tagad lūdzu Botisa kungs no Latvijas. Cienījamie kolēģi, lai uzlabotu un pilnveidotu KLP, visām reformām, moduļiem, kas te tika pieminēti, vajag naudu. Es parlamentā pārstāvu zemnieku frakciju, strādāju tautsaimniecības komisijā, un tur mēs regulāri skatām Latvijas lauksaimniecības problēmas un vajadzības. Un priekš Latvijas lauksaimniekiem galvenā problēma, ko arī es visvairāk gribētu uzsvērt savā uzrunā, pēc 20, tu, pēc 2020. gada nodrošināt līdzvērtīgu finansējumu KLP ietvaros. Tas nav netaisnīgi, negodīgi, ka atvērta tirgus un konkurences apstākļos Latvija 2020. gadā saņems 182 eiro par hektāru, kas ir tikai 68% no vidējā. Aiz mums ir kaimiņi Igauni, bet priekšā viss pārējās 25 Eiropas valstis. Un tur es uzskatu, ka kad ir bijusi nepareiza uzskaite atskaite un arī um, kļūda no Eiropas Savienības uh, komisijas un puses. Par nākamo politiku. No 2009. līdz 2016. gadam lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības Latvijā pieaugušas par vairāk kā 8%, līdzīgi kā vēl dažās Eiropas Savienības valstīs bet Eiropas Savienībā kopumā samazinājušās par 3%. Un tas nav uz mežu izciršanas rēķina, kur vēl ar vienu Latvijā pieaug viņa platības un ir vairāk kā 50% no kopējās eh, platības Latvijā, bet gan uz 70 eh, eh, un iepriekšējos 70 gados aizaugušo lauksaimniecības zemju krūmāju izciršanas rēķina. Un es gribu uzsvērt, ka hektāri mums paliek vairāk, bet aploks nemainās. Latvijas zemnieku un parlamentāriešu vārdā lūdzu un prasu taisnīgāku tiešmaksājumu sadali nākamajā plānošanas periodā. Un tikai tad mēs arī, <clears throat> arī pilnvērtīgāk varēsim iekļauties kopējā lauksaimniecības politikā, kuru mēs atbalstam un kuru realizējam Eiropas Savienības ietvaros. Paldies! Lūdzu, Šlairas kundze. Eh, Paldies, priekšstādātāji. Vēlos reaģēt uz to, ko teica Vācijas pārstāvis. Mums ir jāuzticas. Um, Vienam otram mums ir jāspēj strādāt nākotnes vārdā. Es tam varu tikai piekrist. Ir mm, plaši pārstāvētas lauksaimnieces šeit, un viņas ir lepnas uz savu nodarbošanos. Viņas vēlētos arī turpmāk īstenot šo nodarbošanos. Vācijas kolēģi arī pareizi teica, mēs vēlamies nodrošināt, ka mēs izpildām visus mērķus. Uh, taču ne visi tik brīvprātīgi grib to darīt. Tā tad veidojas paralēlā sistēma. Varbūt tam ir sakars ar vienošanos par klimatu un par CO2. Sērs, amonjoks un nitrāti. Jāskatās, vai jūs varēsiet iegūt atļauju turpināt savu zemnieku darbību. Uh, mēs tās lietas skatām atsevišķi, tad patiesībā īstenajā situācijā visi šie aspekti ir cieši saistīti. Mums jāskatās, kā mēs kopīgiem spēkiem varētu izstrādāt elastīgāku pieeju, lai nodrošinātu, ka šie mērķi tiek īstenoti. Tad ar to jūs varētu lepoties. Tas būtu labs rezultāts, ar ko atgriezties savā valstī. Bet tagad mēs redzam, ka dalībvalsts dara jebko, kas tam patīk, bet tas novedīs pie tā, ka nebūs vairs um, lauksaimnieku nākotnē. Sahaika kungs, paldies! Priekšsēdētāja kungs, cienījamie deputāti Nacionālo parlamentu loma lauksaimniecības politikā noteikti ir jāievēro un jāuzklausa. Mums mēs šeit runājam par ļoti konkrētām lietām, par ļoti konkrētām sabiedrībām. Uh, un es uzskatu, ka nacionālajie parlamenti uh, un tāpat arī Polijas parlaments mēs esam atbalstījuši uh, mūsu valdību sarunās par uh, tiešajiem maksājumiem. Mums ir dažāda veida uh, argumenti varbūt, kāpēc ir tik atšķirīgi šie tiešie maksājumi, bet mēs nevaram pieļaut tādu situāciju, ja ir divreiz lielāka uh, lielāki maksājumi vai arī pat četreiz, piecreiz lielāki vai mazāki maksājumi atkarībā no valsts, ir ļoti svarīgi līdzsvarot uh, no savu uh, uh, ienākumus, bet sanāk reāli, ka tie, kas ir nabadzīgāki, tā jau ir nabadzīgi, viņi saņem divreiz mazāk. Pūlijā aptuveni 100 tūkstoši uh, ģimeņu uzņēmumu lauksaimniecībā vairs nefunkcionē, viņi ir bankrotējuši. Uh, Mums ir kopīga lauksaimniecības politika, kopīgais tirgus, kopīgie standarti, bet uh, atbalsts ir atšķirīgs Eiropas Savienībā. Šobrīd mums uh, konkurence ir ļoti nopietna. Tagad atkarībā no tā, uh, kur lauksaimnieks dzīvo, Viņš pildot tos pašus darbus pēc tiem pašiem noteikumiem saņem divreiz mazāk nekā citā valstī. Tas ir nepieņemams. Sanāk tā, ka tieši tas nabadzīgais lauksaimnieks, principā viņam vajadzētu saņemt vairāk naudas, lai viņš varētu uh, attīstīties un gal galā panākt tos lauksaimniekus, kas uh, dzīvo bagātākās valstīs. Tām būtu jābūt principālam jautājumam, lai mēs būtu solidari. Tagad lūdzu Lombarta kungs. Um, Paldies, priekšsēdētāji. Esmu ļoti priecīgs, ka varu uzrunāt jūs no īrijas delegācijas vārdā. Mūsu lielākā problēma, mūsuprāt, ir cenu nestabilitāte. Šī problēma jārisina jaunajā KLP. Mēs vēlamies panākt zināmas garantijas par cenu struktūru. Diemžēl pēdējo gadu laikā mums neveicās, jo piena cena samazinājās un cēnu stabilitāte ir jāiestrādā sistēmē. Galvenā problēma, ar ko šodien saskaramies, ir budžets. Mēs uh, īrijā esam ļoti atkarīgi no lauksaimniecības, tas ir mūsu galvenais um, zinējspēks. spēks un KLP budžets eh, veicinās eh, lauku attīstību īrijā. Lauksaimniecība ir viens no mūsu pamatprincipiem, kas mums, mums, mūsu nācija ir vajadzīgs. Tātad mums vajadzīgs arī nodrošināt paudzes, paudzes nomaiņu, lai jaunieši pievērstos lauksaimniecībai. Pirms vairākiem gadiem bija pētījums, kas liecināja par to, ka ir vairāk eh, lauksaimnieku vecumā pāri 85 gadi nekā tie, kas jaunāk par 35. Tātad mums jānodrošina, lai šī paudžu nomaiņa notikta. Labi apmācīti, profesionāli zemnieki ir tas, kas mums ir vajadzīgs eh, kopējai lauksaimniecības politikai un lai Eiropai klātos labi, tāpēc KLP ir jāvēršas uz šo mērķi bez paauģu maiņas, diemžēl visa mūsu lauksaimniecības nozare un lauka apvidi vienkārši katastrofāli aizieš bojā. Paldies! Flalagan kungs lūdzu. Paldies! Es eh, klausējos īpaši, ko teica mani eh, īrijas eh, kolēģi, un Protams, ka dalību valstī situācijas ir dažādas un arī dažādas skatījums, un pēdējais runātais jau pieminēja pauģu nomaiņu. Bet eh, jautājums par to, kura situācija ir labāka Par omnibus priekšlikumu runājot, sākotnēji bija ideja, ka eh, dalību valstīm vajadzētu piecus gadus maksāt jaunajiem lauksaimniekiem, un eh, Tas būtu ideāls risinājums un noteikti palīdzētu paudžu nomaiņas traģikā. Un tomēr īrijas valdības prasība no šal uz mei nomainīja tekstu, un vienīgā valdība, kur to pieprasīja, bija īrijas. Līdz ar to, ja jūs, godātie parlamentārieši, apgalvojiet, ka vislabākais KLP ir paudžu nomaina, tad lūdzu pasakiet, kāpēc īrija pieņēma šādu nostāju, jo tas, ka vajadzētu tika nomainīts uz obligātumu, tika patiesībā ir nogalinājusi īrijas lauksaimniecību. Es gribētu dzirdēt jūsu skaidrojumu. Poseu Idgve. Inga no Zviedrijas lūdzu. Ingas kundze, jā, paldies, paldies, paldies par šo iespēju izteikties. Ļoti interesantas debatas. No Zviedrijas puses eh, mēs uzskatām, ka decentralizēta pārvaldība ir vislabākā pārvaldības forma. Uh, jo, protams, tas kā vienkāršotā arī efektivizē KLP izpildi. Bet, protams, kā jau šeit izskanēja, arī Zviedrija uzskata, ka autonacionalizācijas process var kļūt nekontrolējams un mazākām valstīm var izkropļot un pasliktināt konkurence. Mēs uzskatām, ka pirmajā pilārā paredzētā zaļināšana apgrūtina piemērošanos vietējā līmenī. Tāpēc mēs no Zviedrijas puses uzskatām, ka otrajā pilārā paredzētais pasākumu kopums ir daudz normālāka sistēma, kas ļautu dalību valstīm īstenot tos pasākumus, kas dažādām dalību valstīm šķiet adekvāti. Šeit jau iepriekš izskanēja, ka attiecības starp lauksaimniecību un sabiedrību ir svarīgas un noteikti, ka vajadzētu atrunāt šīs attiecības, lai patērētājs zinātu, ko lauksaimnieku labu dara vidēji. Vēl bez tam Zviedrijai šķiet, ka Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī vajadzētu daudz vairāk atbalstīt zinātnu pētniecību lauksaimniecībā, jo lauksaimniecībai Eiropā, ja vēlamies to redzēt konkurētspējīgu, tad mums ir jādomā par zinātnes piesaistīšanu. Es eh, esmu priecīga, ka daudz no maniem eh, kolēģiem pieminēja jauna gada gājuma lauksaimnieku piesaistīšanu zemēji. Un arī šeit mēs domājam, ka Eiropas Savienībai vajadzētu darīt vairāk, tāpēc pozitīvi vērtējam to, ka, koz, ka komisija dalību valstīm uzdod gandrīz pilnu atbildību par to, lai tās izstrādātu ietvaru, kādā piesaistīt laino, jaunos lauksaimniekus. Uh, Nu, visbeidzot, mēs uzskatām, ka ir jābūt daudz vienkāršākai sistēmai arī revīzijām un ka reģionālajām pašpārvaldēm būtu jābūt daudz lielākai pašnoteikšanai. Špits no Vācijas. Papasē Špits is absent? Ok. okay. Šmita kungs nav klāt, tad lūdzu Petira kungs. Hvala, gospodine predsjedniče. Ako uzmemo u obzir kori... Paldies, prieksēdētāji kungs, saka Pētīrs kundze. Ja mēs tā loģiski novērtētu lauksaimniecības ieguldījumus sabiedrības stabilizācijā, kā arī lauku teritoriju dzīvot spējām un to, ko lauksaimniecība doda ģimenēm, tad eh, ir pilnīgi skaidrs, ka KLP budžets ir jāsaglabā patreizējā līmenī. Mēs atbalstam abus pilārus, un tomēr tiem abiem vairāk ir jābūt vērstiem uz ģimenes lauksēmniekiem un uz jaunajiem lauksēmniekiem. Tikai tā mēs varam redzēt pozitīvu pauģu nomaiņas procesu. Šķiet, ka šobrīd neviena no dalību valstīm nav uzsākusi lauksaimnieču programmu īstenošanu. Tāpēc domāju, ka vajadzētu eh, kādam aug, kādai augstākai institūcijai griezties pie dalību valstu parlamentiem, lai mudinātu šo lauksaimnieču programmu izpildi. Pie tam tas ir svarīgi ne tikai lauk, no lauksaimniecības viedokļa raugoties, bet arī administratīvi, jo ir tādi, kuri uzskata, ka birokrātiskais sloks tagad tā kā piekritīs eh, dalību valstīm. Mēs vēlamies redzēt lielāku elastību, bet mēs vēlamies, lai KLP tiešām būtu vienota kopīga LP par tirgus pas pasākumiem domājot. Ir jādara viss, lai izvairītos no konkurences kropļošanas. Un visām dalību valstīm tas būtu jāizveic. Komisārs Hogans apsolīja, ka būs eh, atbalsts no krīzes eh, fonda puses, un tas būtu lieliski. Pan poseł Matias, Portugāla. Nākamais eh, Matijas kungs no Portugāles, lūdzu. Pani poseł Dalī. Nākamā dalīkundze. Šarņēkungs lūdzu. Yes, thank you very much. Uh, Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs. Saka Canī kungs. Es uh, biju pateikam pārsteigts, ka tik ļoti daudzi runājošie pieminēja lauksaimniecības nozīmīgumu un lauksaimnieku lomu sabiedrībā. Es uzskatu, ka, lai izlīdzinātu plaisu starp lauku un pilsētu eh, kopienām, tas ir jārisina arī institucionālā līmenī. Tāpēc eh, griežos pie komisijas, lai tā savā kopīgās stratēģijas ietvarā nākamajā daudzgada finanšu schēmā iekļaut tā saucamo viedo ciematu jēdzienu. Tam e, var novērst kā Eiropas reģionālās attīstības, tā sociālā fonda līdzekļus un arī daudzu citu fondu līdzekļus. Īpaši lauku komponents attīstībai. Uh, Šie viedie ciemati būtu savu veidu sadarbības tīkls, kas Eiropas budžetu tālāk novirzītu. Konkrēti griežos pie komisijas, lai vismaz 5% no adekvātā finansējuma konkrētajos fondos tiku paredz, tiktu paredzēti viedo ciematu izveidē jo mēs nedrīkstam pieļaut, ka no reģionālajām programmām tikpat kā ir izspiesti mazie ciemati. Reģiona, reģioniem mazums būtu jāņem daudz lielākā mērā vērā. Es tiešām ceru, lai šī viedo ciematu iniciatīva tiktu ierakstīta arī dalību valsts strateģiskajās programmās. Fušņikovska kungs nākamais lūdzu. Čikuja, paņi, Paldies, priekšsēdētā kungs. Mani kolēģi no Polijas jau ir runājuši par to, ka ir nepieciešams maksājumus līdzsvarot, un arī citi to ir teikuši. Mēlos runāt tieši par to, lai mēs turpinātu izmantot SAP sistēmu, vienotā platība maksājuma sistēmu. jo, lai būtu iespēja, nebūtu iespēja pārcelt uh, izdevumus uz citiem, uh, tas būtu pretēji nepieciešamībai vienkāršot. Jo mēs runājam šeit par tiešajiem maksājumiem. Komisijas priekšlikums, tas, ko mēs dzirdējam no Plevas kunga, attiecībā uz KLP jauno īstenošanu strateģisko plānu, Tas nozīmē, ka dalībvalsts cerēs pielāgot instrumentus un izmantot valstu noteikumus. Jaunā pieeja būs saistīta ar uh, kopējas lauksaimniecības politikas ieviešanu un īstenošanu. Tas ir jauns priekšlikums no komisijas puses, un varbūt to es, mēs to varētu atbalstīt, ja vien modelis tik tiešām būs vienkāršāks un prasīs mazāk kontroles no, uh, ap, no Eiropas Savienības institūcijām. Varbūt tas varētu būt uh, labs risinājums, lai varētu ņemt vērā vietējās vajadzības, kā arī apdraudējums, kas ir saistīti ar klimata pārmaiņām un vides aizsardzības nepieciešamību. Mēs varētu izmantot šo jauno modeli un varētu izmantot KLP, ja, piemēram, strateģiskie plāni uh, netiks pieņemta īstā laikā, tad ir svarīgi, lai komisija varētu izmantot strateģisko plānu izvērtēšanas metodes, eh, lai skaidri saprastu, vai tiešām ir panākts vienkāršojums, jo tas no vienas puses varētu prasīt eh, arī papildus logu, sevišķi jau no, eh, sevišķi dalību valstu administrācijai. Ir arī nepieciešamība varbūt uh, uh, nodarbināt jaunas darbiniekus, tāpēc, ka tagad ir jāraksta šie strateģiskie plāni, un tad vēl ir nepieciešams pārveidot kontrolas sistēmu. Ir svarīgi, lai kontrolas sistēma tiešām īstenotu mērķus. Nu, piemēram, Polijā mēs runājam par aptuveni 1,3 miljoniem lauksaimniekiem. Jautājums ir, vai administratīvi tas būs viegli un vai lauksaimnieki tik tiešām varēs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 Esam dzirdējuši vēstījumu šodien, ka KLP budžets tiks samazināts par apmēram 10%. Nu, tad padomāsim, vai mums ir kādas rezerves no pašreizējās KLP budžeta, kas mums ļautu nedaudz ietaupīt. Es domāju, mēs to varētu panākt. Paskatīsimies uz tā saucamiem maigajiem projektiem. Piemēram, investīcijas informatīvās kampaņās. Šos izdevumus var atsamazināt. Ja mēs vienkāršosim procedūras, tad arī ietaup, ietaupīsim naudu. Uh, minūte ir beigusies, tas ir viss. Paldies, es tagad tieši skatos uz Nacionālo parlamentu deputātiem. Ir tā, ka budžets tāds, kāds viņš ir, mēs vēlamies šo budžetu paturēt, bet te pašā laikā nemaksāsim vairāk. Un ir tā, vai nu visiem uh, mazāk naudas, vai arī būs jāiemaksā vairāk. Vēl viens ir tas, ka uh, dalība valstis uh, runā par to, ka varbūt Eiropas Savienība varētu ieviest savus nodokļus, piemēram, uh, benzīna nodokļa, kerosīna nodokļa. Par šiem limitiem vai daudz labāk būtu paturēt 27 birokrātijas vai arī vienu centrālo birokrātijas, nezinu, kas no tā ir izdevīgāks, bet jebkurā gadījumā, piemēram, mēs paskatāmies Sloveniju, Austriju un Ungāriju, 100 Ir, ir gadījumi, kad viens, viena lopu kautuve saņem dažus tūkstošus, cits savukārt miljonus, un par vienkāršošanu. Ne, nu, protams, mēs varam vienkāršot, mēs varam vienkārši pieturēties pie visiem klimata un vides standartiem, un tas būtu vienkāršots variants. Lūdzu, Konrāds Kundze. <laughs> Jā, vielen dank. Tas ir auch noch zu. Paldies, paldies par iespēju izteikties. Ļoti tāda dzīvīga debata mums ir sanākusi. Man ir divas lietas, par kurām es gribētu runāt. Pār birokrātijas mazināšanu atkal un atkal par to tiek runāts, par to, ka tas ir jādara centralizēt un tā sistēmā, kas šobrīd mums ir prezentēta, neobligāti nozīmē, ka lietas būs vienkāršākas. Šobrīd ir tirgus riski ļoti nopietni, un tāpēc arī tiešām būtu ļoti labi, ja nākotnē kopēja lauksaimniecības politika paredzētu instrumentus, kas varētu mazināt riskus un nodrošināt eh, pret krīzēm vai vismaz apdrošināt krīžu laikā. Mums ir jābūt sistēmai, kas parāda, rada iespējas, lai varētu no vienas puses līdzsvarot patērētāju prasības un vēl ekoloģijas prasības, lai būtu labs risinājums un lai jaunās tehnoloģijas uh, tiktu īstenotas. Redziet, es pieturējos pie vienas, vienas minūtes. Albuquerque, Portugāla. Lūdzu, no Portugāles. Absent? Ok. Uh, Klāt, nu labi. Pasēl Budā. Budas kungs, viena minūte. Da, mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte scurt. Despre priekšsēdētāji. Izteikšos pavisam īsi. Mēs visi vēlamies, lai kopēja lauksaimniecības politika būtu labi finansēta. Taču jā, jāsaprot, ka pēc Brexit mūsu rīcībā būs mazāk naudas, un ja mēs vēlamies, lai KLP būtu tie paši līdzekļi, tad katram būs jāpārliecina savas valsts valdības, lai tiktu sniegt pietiekam līdzekļi ES budžetā. Pleva kungs arī nevar eh, panākt lielāku finansējumu KLP saviem spēkiem vien. Otkārt, konverģenci. Dāmas un kungi, mēs visi vēlamies panākt maksājumu konverģenci. Jo mēs visi esam spēlētāji tajā pašā ēs tirgu. Mēs esam pavēruši Austrum Eiropas valstu uh, tirgus rietumu lauksemniekiem, līdz ar to arī maksājumiem jābūt tādiem pašiem. Vienkāršošana. Es eh, ņemu Dantēnu kungu minūti, tad vēl klāt. Runātais pārtraukts. Paldies! Mēs šeit runājam par to, ka ir nepieciešams formulēt mērķus. Uh, lai lauksaimniecība darbotos arī saskaņā ar ekonomikas, ar ekoloģijas mērķiem, bet te pašā laikā konkurēt spējai ir jābūt. Mēs varam formulēt arī mērķus, kas ir saistīti ar vidas attīstību, bet kā tas viss saistās ar konkurēt spēju un kāda konkurēt spēja šeit tiek domāta, vai mēs runājam par iekšējo tirgus, piemēram, konkurence ar uh, citām valstīm. Uh, kā mēs varēsim uh, uh, šīs pretrunas atrisināt. Kas mums ir svarīgākais, vai tie izaicinājumi, kas ir klimata pārmaiņas, vai klimata, uh, vai ekoloģiskie jautājumi, vai arī konkurētspēja pasaules tirgos. Tātad mēs nevaram no vienas puses būt konkurētspējīgākie pasaules uh, piegādātāji, bet te pašā laikā pieturēties pie visiem noteikumiem, kas saistīti ar ekoloģiju. Mums visās, vis, pirmkārt būtu nepieciešams šos jautājumus atrisināt. Lūdzu, Ropiekungs. Pirmininkė, iš tikrųjų labai. Paldies, prieksēdētāja kungs. Ļoti labi iespējams šodien diskutēt ar dalību valstu parlamentāriešiem par šo svarīgo jautājumu. Uh, Jautājums ir aktuāls, pat akūts, un mums tas ir jāatrisina nekavējoties. Kāpēc mums vispār ir vajadzīga KLP? Viena vienīga iemesla dēļ, lai lauksaimnieku ieņēmumi, kuri šobrīd ir tikai apmēram 50% no citās ekonomikas nozarēs strādājuši ieņēmumiem, tad, eh, un arī nodrošināšana ar pārtiku, kāpēc ir tik lielas atšķirības starp dalību valstīm. Ja mēs vēlamies runāt par kopīgu lauksaimniecības politiku, tad uzsvars ir uz pirmo vārdkopas vārdu kopīgs. Ja mēs vēlamies eh, līdzvērtīgus maksājumus, tad eh, mēs iestājamies par eh, vien, tādu vienlīdzīgu konkurenci, par, par normālu konkurenci. Eiropas Savienībā robežas nav. Daudz šeit tiek runāts par vienkāršotām procedūrām, bet eh, lai nebūtu tā, ka mēs vienkārši sludinam vā, tukšas vārdus. Tiek pārtraukts runātājs. Nākamais runātājs jāpaldies. Kolumbijē kungs. Daudz šeit jau atkārtojās idejas, bet es vēlētos uzdot trīs jautājumus, pragmatiskus jautājumus. Saskaņā ar jūs teikto, vairums dalību valstu atbalsta tiešos maksājumus un pirmā, budžet, pirmā pilāra budžetu. Un vienlaicīgi paredzētie tiešo maksājumu drastiska samazināšana, kā tas ietekmēs dalību valstu vien, viedokļi. Vai e, jūs vēlaties, tas bija pirmais jautājums, otrais jautājums, kā izveidot sinerģiju starp valdībām īpaši renacionalizācijas eh, ziņā. Paldies! Palkarhi. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāja kungs, saka Kartnieka kungs. Ļoti interesants diskusijas un ļoti labi, ka šodien tajās piedalās arī dalību valstu parlamentārieši. Arī mums, zināmā mērā, izaicinājums ir tāds, ka jaunā KLP reizi pa visām reizēm izlīdzinās atšķirības. Un eh, dalību valstu parlamentāriešu aktīvāka līdzdalība ir svarīga. Un tomēr mums tas ir jāsa, jāsaslēdz kopā ar lauksaimnieku neapmierinātību par to, ka lēmums, kas attiec uz viņu, uh, dzīve tiek pieņemts Briselē, kaut gan patiesībā tās ir dalību valstu valdības, kas tā ir rīkojušās, un kad uh, lauksaimnieki sūdzās, tad izrādās, ka valdība faktiski viņiem melo, sakot, ka Brisele pieņem tādus lēmumus, kas negatīvi ietekmē viņu dzīvi, kaut gan patiesībā tā ir viņu pašu valdība. Voorzitter, ik steun het voorstel van de. Nākamā runātāja Hāzekampas kundze. Es eh, atbalstu Eiropas komisijas eh, priekšlikumu par lielākas subsidiaritātes ievērošanu. Pati nāku no Nīderlandes. Tā ir valsts, kura pavisam nesen raugoties uz emisijām un e, ūdens kvalitātes likumdošanu un mēslojumu likumdošanu. Tātad Nīderlandē gadiem, gadu desmitiem bija krājušās problēmas, bet um, mēs tās mēģinām risināt. Un tagad e, mēs um, pieprasījām komisijai izņēmumu situācijas pieņemšanu paaugstināt izmešu sliekšņus jo mēs nevarējām izpildīt komisijas uzliktos eh, ierobežojumus. Mans jautājums komisijai. Kā jaunās dalību valsts atbalsta KLP, jo mēs, kas tiekam uzskatīti par vadošo, vadošo valsts, tomēr šobrīd nespējam to izpildīt? Kalenbachas kundze, es vienkārši vēlos izmantot šo iespēju, lai ap, mazliet runātu ar uh, Nacionālo parlamentu deputātiem šodien bija ļoti labs balsojums par to, kā mēs risināsim mikrobakteriālo rezistenci un kā mēs varēsim veicināt e, daudzveidību attiecībā uz šo viena veselība pieeju. Un tas ir mūsu iedzīvotāju interesēs un mūsu, protams, interesē, lai mēs ievērotu uh, visu standarts un noteikumus, un tas noteikti atbalstīs to. Dibatito, dibatito multu... Es par šīm debatām. Debatēm tās ir bijušas ļoti dzīvelīgas. Šīs debats arī bija ļoti piesātinātas, tāpēc mums ir pietrūcis laika, taču vēlot dzirdēt arī komisijas viedokli, kas tā ir sakāms, ne tikai Eiropas parlamentam un Nacionālajiem parlamentiem, kas komisijai sakāms. Un tagad dodu vārdu Devas kungam. Paldies par šīm bagātīgajām debatēm. Klausies ar lielu interesi. Es jau sākumā teicu, ka šīs debatas nāk īstajā brīdī, jo mums ir komisijas komunikācija, bet vēl nav normatīvā priekšlikuma. Komunikācija iezīmē tādu kā vispārējo pieeju. Taču bija daudz jautājumu par detaļām. Es domāju, ka šīs debats pirmkārt man pārliecināja par to, ka tas, ko komisija piedāvā par, jauna, par jauno modeli, kas balstās uz rezultatīvitīti, ir pareizā pieeja. Jūs pieminējāt par eh, pārāk plašas regulēšanas izvairīšanos, par obligātiem limitiem, par to, lai eh, lauksaimniekiem ieņēmumi būtu līdzīgi kā citiem, eh, nerenacionalizēšana, konkurēt spēja no ekonomiskā viedokļa un arī no vides viedokļa, zaļināšana pirmajā pilārā, kas labi nedarbojas, kā to uzlabot novatorisms un pētniecības, tiem jābūt redzamākiem. Cenas ir jāuztur, jāstabilizē, pievienotā Eiropas vērtības svarīgi tāda mazāka sarežģītības, un eh, lai administratīvais loks no komisijas nepāriet uz eh, dalībvalstīm. Harmonizēta pieeja apstiprinot eh, KLP nacionālas plānus ļoti svarīgs ieguldījums šajās debatēs. Mēs iedvesmosimies izstrādāt mūsu priekšlikumu. Priekšlikums, protams, būs daudz detalizētāks. Esmu pārliecināts par to, ka jūs radīsiet atbildi uz savām bažām, kad jūsu priekšā, jūsu rīcībā būs šis eh, juridiskais teksts, normatīvais dokuments eh, māja beigās jūnija sākumā. Pirms vēl jaunā priekšlikuma par daudzgad finanšu schēmu. Es vairāk nekomentēšu par DFS, jo komisārs jau pavisam skaidri izteicās par šo jautājumu. Es domāju, ka runāt par detaļām tagad būtu pāragri, taču varu teikt, ka vispārējā pieeja jaunajā īstenošanas modelī ir paredzēta lielāka elastība, atbildība dalībvalstīm, nacionālajiem iestādēm ar uh, kontroles uh, kompetencēm no komisijas puses uh, ir laba atbildes daudziem jūsu jautājumiem. Esiet, var jums apliecināt, ka ņemam vērā jūsu bažas Mēs eh, vēlēsimies iestrādēt, iestrādāt jūsu idejas mūsu priekšlikumā. Dažas eh, vēl prasīs papildus eh, debats. Lielas paldies par jūsu ieguldījumu. Paldies, Levas kungs. Tagad vārds Klārai Agilērai Garsijai. Jūsu noslēguma vārdu divas minūtes, lūdzu. Lielas paldies! Paldies, priekšstādātē. Es vislabāk ievēroju savai runai atvēlēto laiku. Tā, tā tas jūs par to brīdinājis. Pavisam īsti trīs punkti. Mums šeit norisinājās debatas, un manuprāt, tas mums pierādīja to, cik dažādi ir viedokļi ir Eiropas ziemeļi, dienvidi un austrumi ar dažādiem viedokļiem. Un Līdz ar to dažādi skatījumi, dažādi modeļi un dažādas mērauklas. Ņemot vērā šo sarežģīto ainu, mums jāveido KLP nākotnē. Jaunie lauksaimnieki. Šis temats izskanēja vairāk kārt šais debatēs, un tas ir viens no elementiem, kurš mūsu skatījumā ir īpaši svarīgs, jānodrošina pauģu maiņa Bet mēs esam gatavi, Eiropas parlamenta deputāti, Nacionāla parlamenta deputāti, valdības gatavo politiku, kas varētu iesaistīt jaunos lauksemniekus. Tā ir problēma, kas skar arī nacionālas dalībvalsts. Tas nav tikai Eiropas Savienības līmenī risināms. Jāsagatavo debates. Vai esam gatavi tam, ka tie, kas uh, dosies pensijā, pensionāri nesaņems maksājums no KLP. Tāds ir idejas tālākām diskusijām, lai secinātu, vai mēs tiešām esam gatavi strādāt pie šī jautājuma pauģu maiņa. Un uh, Vācijas parlamenta deputāts sacīja, ka lauksaimniekus baida kontroli no Eiropas Savienības puses. Nu, tagad viņiem būs jābaidās no nacionāliem strateģiskiem plāniem. Pat Dīring, eh, Pats Dīrings, lūdzu, vārds jums divas minūtes. You, would... Paldies priekšsēdētā, izteikšos īsi. Pirmkārt, debats šodien bija ļoti interesants, es ar lielu interesi tajās klausījos. Šīs debats man pārliecina par to, ka atbildi ir subsidiaritāte. Protams, pauģu nomaiņa mm, ir sāpīgs jautājums visā Eiropā. Manā skatījumā arī ir jāvalda viedoklis, ka jautājums, vai mēs piesaistīsim jaunos uh, lauksaimniekus, kā to var panākt, samazinot bioloģisko administrīvo slogu birokrātija, administratīvais sloks ir lielākā problēma. Tas, nu, to novēršot, tad mums pavērsies eh, lieliskas iespējas. KLP reforma ir laba iespēja to darīt. Taču kopējai lauksaimniecības politikai turpmāk jābūt kopējai. Un vēl viena pēdējā lieta, ko vēlos sacīt. Pievēršoties finanšu jautājumiem. No mana viedokļa Janvārī um, Eiropas parlamentā uzstājās mūsu premjerministrs un teica, citēji, mēs esam gatavi uh, sniegt vairāk līdzekļu Eiropas budžetā, bet tikai tad, ja tie līdzekļi tiek veltīti arī Eiropas ideju īstenošanai. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Anžēlīdīm Ambra, man arī cibēr trīs minūtes, tā tad eh, patiesībā es ieteikšos patīsākā laikā. Pirmkārt, runājot par komentāriem, kas šeit vairāk kārt izskanēja. Lielāka loma nacionālajiem parlamentiem, ciešāka satarbības starp ES iestādēm un nacionālajiem parlamentiem, un ka nacionālajiem parlamentiem būtu jābūt lielākai atbildībai nacionālo plānu apstiprināšanā attiecībā uz gaidamo KLP. Un tad uh, Eiropas parlamenta deputāti, nacionāla parlamenta deputātiem sacīja, nu, izdariet spiedienu savām nacionālajām valdībām, lai būtu lielāks finansējums. Tātad, lai tiktu palielināts ES budžets, jo bez resursiem mēs nevarēsim iznākt mūsu kārpai. Decentralizācija, to skatu pozitīvā gaismā visu. Taču, protams, katru šo koncepciju traktē atšķirīgi daži priekšlikumi attiecībā uz, de, attiecībā uz decentralizāciju ir ļoti radikāli. Viedie ciemati būtu sava veida virzītājs spēks šajā procesā. Un tad vēl citus temats varētu skatīt nacionālos plānos. Atbalsts jauniem lauksaimniekiem, novatorisms, vide tika likts akcents uz atbildību, kas uh, ir vienmēr roku rokā ar elastību. Un, lai pievērstos detaļām šajās debatēs, jānodrošina lielāka viedokļu apmaiņas starp Eiropas parlamentu un uh, nacionālu parlamentiem, bet vispirms mums jāsagaida priekšlikumu par jauno KLP un uh, daudzgad finanšu schēmu. Man vēl viena minūte ir, un tad es to izmantošu. Tātad kopēja lauksaimniecības politika tā nav politika tikai lauksaimniekiem, tā ir arī patērētājiem, tāpēc, ka tā ir kopēja lauksaimniecības politika. Tas nozīmē, ka uh, mūsu iedzīvotājiem ir jāsaprot, ka KLP rezultāts ir tas, ka mums ir lētāka, labāka pārtika. Runa ir arī par klimata pārmaiņu mērķiem. Mums ir nepieciešams runāt par to plašākā kontekstā, jo, ja mēs runājam par šādām vērtībām, kas ir nepieciešamas, tad ir svarīgi, lai KLP atbalstītu, finansētu šo mērķu sasniegšanu. Un runa, protams, nav tikai par uh, parastiem patērētājiem un iedzīvotājiem, bet arī politiķiem. Ne tikai uh, lauksaimniecības komiteja darbojas pie šiem jautājumiem, bet visi Eiropas Savienības parlamenta deputāti. Tāpēc arī runājiet ar pilnīgi visiem Eiropas parlamenta deputātiem par KLP, lai viņi labāk saprastu, kāpēc tā ir vajadzīga, kāpēc ar to ir jāstrādā, jo mēs šeit runājam par to, uh, kāda būs nākotne kāda būs konkurētspējīga lauksaimniecība, ja mēs atversim to uz ārpusi. Mēs daudz par to esam runājuši, par konkurētspēju pasaules tirgos. Mēs esam runājuši par to, ka, ka mums ir nepieciešams uh, saprast, kā tirzniecība uh, iedarbojas uz lauksaimniecību un arī kādas citas sekas ir KLP. Un tad nobeigumā arī jautājums par lēmumiem. Tiešām tā būs uh, padome, kas pieņems lēmumus, mm, pateiksim, kā ir. Bet te pašā laikā daudz kas ir atkarīgs no uh, uh, zemkopības ministriem. Runājiet ar saviem ministriem, uh, lai viņi zinātu, ko var darīt, lai mēs varētu tiešām darboties uh, lauksaimnieku interesēs. Mēs uh, komitejā uh, mēs pieturamies pie ļoti līdzīgiem viedokļiem. Mēs esam par lauksaimniekiem un mēs vēlamies teikt, ka tiešām ir patīkami strādāt šajā komitejā, tāpēc, ka tik ļoti vienot mēs esam. Un esmu ļoti pārliecināts, ka tiešām tas ir pareizs veids. Tātad, ja nebūs ienākumu, ja nebūs iespēju attīstīties, ja nebūs jaunu lauksaimnieku, tad maksājumi, kas ir saistīti ar ražošanu, šie maksājumi tomēr ir vajadzīga. Ja? Ja kādā uh, vietā ir sarežģīti ražošanas apstākļi, un ja mēs nepalīdzēsim, tad vienkārši nekāda lauksaimnieciskā ražošana tur nenotiks. Līdz pat 15% budžeta varētu atvēlēt uh, tieši šādiem maksājumiem. Varbūt ne vairāk, bet 15 noteikti. Un tad runājot par tiešajiem maksājumiem, tiem arī ir jābūt saistītiem ar kvalitāti. Mēs zinām, kā tas ietekmē ražošanu. Jautājums par konkurētspēju. Mēs zinām, ka konkurētspēja ir jāaug. Visvājākie elementi ir tieši finansēšanas pieejamība. Par dotācijas ir vajadzīgas, ir par ko runāt. Un šādas sarunas ir ļoti vajadzīgas. Mums ir jādarbojas arī krīzes situācijā jāsaprot, ko mēs varam darīt lietas labā, un tāpēc arī tiešām šī tikšanās bija ārkārtīgi pozitīva, ārkārtīgi interesanta. Liels paldies jums, deputāti no nacionālajiem parlamentiem, paldies jums visiem, kas ir klāt, paldies arī organizatoriem, visiem, kas ir palīdzējuši uh, mums uh, šo. Bet piecas minūtes tas man ir. Tad ir tā, ka tā ir milzīga uh, dāvana. 200 cilvēki ir klāt, tad varam teikt, ka, var teikt, ka tie ir tūkstošu minūšu dāvana. Un tāpēc uh, veiksmīgu mājupceļu un tiekamies citu reizi. Noteikti jau tajā brīdī būs likumdošanas priekšlikums, par ko Iežīs plēvē ir runājis. Un, un tad mēs vēlreiz noteikti tiksimies līdz eh, šī sasaukuma beigām.